Pan Przewodniczący! Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like... Uh, labdien, dāmas un kungi! Gribētu pajautāt jums. It, we will start im... Mēs tūliņ sāksim mūsu sēdi. Kā jūs iespējams jau zinat, Eiropas parlamentā jūs varat saņemt tulkojumu savā dzimtajā valotā. Mums ir nodrošināts tulkojums vairāk kā 20 valodās. Uh, Jūs redzat visas šīs tulkošanas kabīnes jums apkārt, kas ir tulku pilnas. Tātad tas mūsu darbam būs ļoti ērti. Un tas tik tiešām ir noderīgi visiem mums šeit parlamentā, tātad mēs varam runāt savā dzimtajā valodā. Es gribētu divas sveikt divus parlamenta vadītājus, Eva Kopač uh, no Polijas saima un Bogdanu Baraseviču kungu no Polijas senāta. Viņi palīdzēja norganizēt šo sanāksmi kopā ar Eiropas parlamentu. Liels paldies jums, mīļie draugi! Un dalībnieki no nacionāliem parlamentiem. Man ir prieks jūs sveikt šeit, šajās telpās. Šī nav pirmā reize vēsturē pēc Lisabonas līguma ieviešanas. Mēs jau regulāri reizi pusgadā tiekamies šādās kopīgās parlamentārās sanāksmēs, kas ir veltītas vissvarīgākiem jautājumiem Eiropas Savienībā, kā piemēram Rietumu Balkāni. Eiropas Savienības er-, energo kopiena, kas ir visiem mums ārkārtīgi svarīgi, krīze, tāpat ar krīzes saistītie jautājumi, klimatiskās izmaiņas, tātad tās ir tēmas, ko mēs izskatījām jau pēdējās četrās sanāksmēs. Tāpat es gribētu sveikt savus kolēģus no Eiropas parlamenta. Es, mēs visi Eiropas parlamenta locekļi sveicam atkal jūs, pārējos viesus. Man ir liels prieks, ka mēs visi atkal esam šeit kopā. Mums ir Maikls Cihons, viens no viesiem, Starptautiskās darba organizācijas sociālās drošības departamenta pārstāvis. Paldies par ierašanos un rīt no rīta. Uh, Vladislavs Kosiņaks Kamišs, uh, Polijas darba un sociālo lietu ministrs, būs klāt. Viņš viesosies uh, padomas vārdā un arī Laslo Andors, kas ir nodarbinātības sociālo lietu un uh, sociālās iekļautības uh, komisārs. Arī viņš piedalīsies debatēs uh, mūsu rīta sesijā. Vēlreiz gribētu teikt. Mums, balstoties uz Lisabonas līgumu, ir pienākums nodrošināt savstarpējus kontaktus. Manuprāt, tā bija ļoti laba Lisabonas līgumā iestrādāta ideja, un šī starpparlamentārā sanāksme ir ļoti svarīga. Mums ir trīs darba paneļi, trīs paneļu diskusijas, un jūs jau labi zinat, kādas, kāda ir šie paneļu nosaukumi. Es domāju, ka nav nepieciešams jums to visu atgādināt. Bet, tā kā man arī daudz ērtāk runāt savā dzimtajā valodā, tad uh, lūdzu sameklējiet austiņas, ja jūs klausties angļu valodā. Uh, Jo tagad, kā es teicu, es pāriešu uz poļu valodu. Tātad uh, uzlieciet austiņus un sameklējiet attiecīgo kanālu. Cienījamie viesi, Lisabonas līgums stājās spēkā pirms, divi, pirms diviem gadiem, un tur skaidri tika norādīts, cik svarīgas ir regulāras tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem. Un jāsaka, tas ir ārkārtīgi svarīgs elements mūsu uh, demokrātiskajā darbā. Nacionālajie parlamenti un Eiropas parlamenti tiek ievēlēti līdzīgā veidā uh, tiešās vēlēšanās. Eiropas parlaments ļoti uh, nopietni uztver, uztver šīs no, m, kopīgās sanāksmes. Mēs uh, tiekamies ar Eiropas uh, dalību valstu pārstāvju, parlamentu pārstāvjiem, piemēram, Kosaka komitejas sēdēs un ārlietu komitejas sēdēs. Un mēs cenšamies izstrādāt labākos sadarbības veidus tieši ārlietu jomā, tāpat arī drošības jautājumos un aizsardzības jautājumos. Mēs tātad gribam virzīt šīs politikas līnijas uz priekšu un stiprināt Eiropas parlamentā. Kā jūs zinat, Polijas prezidentūras nospraustā tēma diskusijām sadarbība ar Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi svarīga mūsu pilsoņiem. Šobrīd ir ekonomiskā krīze, vairāk kā 160 miljonu cilvēku cieši no nabadzības, Eiropā 43 miljoni cieši badu. Viņiem ir nepietiekama pārtika, un tas, manuprāt, ir pietiekami satraucoši. Eiropas Savienība cenšas cīnīties pret uh, bādu arī globālā mērogā, bet arī pašmājās mums par šo problēmu ir jādomā. Viss uh, bīstamākais šobrīd ir bezdarbs, ir īpaši jauniem cilvēkiem, ir īpaši Eiropas uh, dažos reģionos, uh, dienvidu reģionos kur jaunu cilvēku bezdarbs ir vairāk kā 40%. Tātad tā varētu būt vesela zaudēta paudze un būtu ļoti labi, ja Eiropas politika un daudzgadu finanšu schēma varētu mazināt kaut kādā veidā risināt šīs problēmas, ir tīpaši attiecībā uz bezdarbu. Vairāk kā 1,5 miljoni darbvietas tiks radīts kohēzijas politikas ietveros periodā no 2000 līdz 2006 gadam. Paldies kohēzijas politikai par to. Tāpat arī mums ir kopējā lauksaimniecības politika, kas arī palīdz šajā jomā. Eiropā mēs saskaramies ar ļoti būtisku problēmu, un tā ir iedzīvotāja novecošana. Uh, turpmākajos 30 gados, apmēram 2050. gadu, mums būs divreiz vairāk uh, cilvēku, kas ir vecāki par 65 gadu vecumu tātad salīdzinot ar šīs dienas uh, datiem. Tas izriet no tā, ka mēs uh, varam pagarināt cilvēku dzīves uh, garumu, tas ir tāpēc, ka uzlabojas veselības aprūpe. Un otrs elements ir ļoti zemā dzimstība Eiropā. Tātad mums ļoti ātri ir jārēģē un jārīkojas saistībā ar pensiju sistēmu nodrošināšanu Jā, daudzās valstīs tiek palielināts pensijas vecums un nav jau citas izvēles, ir jāstrādā ilgāk, un jūs ļoti labi zinat, ka mūsu problēmas izriet no lielās parādu nastas. Daudzās valstīs mēs esam dzīvojuši uz kredīti, ja tā varētu izteikties, un uh, šos mūsu parādus būs jāatmaksā nākošām paaudzēm, un tas vienkārši ir neētiski. Tā mēs nedrīkstētu rīkoties. Mēs nedrīkstētu būt parādos tik lielā mērā, ka mūsu bērni un mazbērni, ka viņiem jāmaksā mūsu parādi. Mums jāpārdomā savas stratēģijas, mums jāstrādā pie jauniem projektiem, mums ir jāstrādā ilgāk un jāuzlabo arī dzimstības rādītāji. Tas, protams, ir saistīts arī ar sieviešu tiesībām, līdztiesību patiesu līdztiesību. Ir uh, jāstiprina sieviešu māšu status tādā ziņā, lai sievietes gribētu laist pasaulē bērnus un uh, lai visām sievietēm, kuras grib bērnus, lai tās varētu saņemt palīdzību, lai viņām nebūtu obligāti jāpārstāj strādāt. Es zinu, ka jūs noteikti runāsiet par to, un Eiropas parlaments nesen pieņēma rezolūciju tieši par šo jautājumu. Tas notika visam nesen, un mēs tur norādījām, ka jā, Eiropā ir nepieciešams uzlabot dzimstību un jānodrošina atbilstoši darba apstākļi visiem cilvēkiem, ir īpaši arī tiem, kam ir pār 65 gadiem. Šiem cilvēkiem nedrīkst, viņiem nevajadzētu, viņus nevajadzētu piespiest uh, iet pensijā. Uh, Dāmas un kungi, es esmu pārliecināts, ka jūs noteikti šos jautājumus minēsiet savos izteikumos, diskusijās. Turmākajās stundās vakarā mēs tiksimies svētku vakariņās, un rīt mēs turpināsim diskusijas, bet tagad gribētu uzsvērt, ka šobrīd krīzes apstākļos ir pienācis īstais laiks uzsākt zināmas reformas sociālajā un nodarbinātības eh, politikā, un tas noteikti arī nebūtu iespējams, ja nenotiktu šī krīze. Tas tā ir cilvēka dabā, ka ekstrēmā situācijā ārkārtas apstākļos, saskaroties ar problēmām, tad un tikai tad mēs spējam konkrēti risināt eh, šīs problēmas un nākt klajā ar atbilstošiem risinājumiem. Tāpēc eh, padomāsim par to visu, par izmaiņām, par uh, to, ka nepieciešams eh, jauns eh, darba kodeks, jādomā par savādākām pensiju sistēmām, domāsim par to, kā eh, uzlabot dzimstības rādītājus. Un domāsim par to visu tādā inovatīvā veidā. Esmu pārliecināts, ka krīzes apstākļos mēs spēsim tomēr kaut ko panākt. Tātad tas bija tikai mans ievadu piezīmes, un tagad es gribētu dot vārdu Evai Kopačai no uh, Polijas parlamenta, un uh, viņa uh, vadīs mūsu turpmāko diskusiju daļu. Un es gribētu lūgt jūs jau pašā sākumā, tātad sāciet ar savām ievadu piezīmēm. Panie przewodniczący, panie marszałku, panie, panowie przewodniczący, panie, panowie posłowie, drodzy goście. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na wspólnym. Priekšstādātāji, dāmas un kungi, man ir liels prieks sveikt jūs visus šajā kopīgajā parlamentārajā sēdē, ko organizē Polijas parlaments un Eiropas parlaments. Tātad šis pasākums notiek Polijas prezidentūras ietvaros, un man ir liels gods Tātad man ir liels gods atklāt šo 11. parlamentāro konferenci Eiropas polijas prezidentūras vārdā. Parlamentārajai dimensijai ir arvien svarīgāka loma vienotā kopīgā Eiropā. Krīzes apstākļos cenšoties tikt ar to galā, šīs tikšanās ir ārkārtīgi svarīgas. Gribu tāpēc pateikties Eiropas parlamentam par to, ka jūs līdzdarbojaties šī semināra rīkošanā, uzņemat mūs. Jo sadarbības starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi svarīgs mūsu prezidentūras parlamentārā aspekta elements. Dāmas un kungi, 1. decembrī mēs atzīmējām otro gadskārtu kopš uh, ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Tas uh, radīja jaunu institucionālo realitāti Eiropas Savienībā, un pateicoties tam nacionālajie parlamenti var aktīvi iesaistīties uh, likumdošanas darbā. Kā parlamentu locekļi mēs esam atbildīgi par subsidiaritātes principu nodrošināšanu, mēs a, veicam kontroli tieslietu, iekšlietu un a, drošības jomā, mēs Uh, līdzdarbojamies izmaiņu ieviešanā, izdarīšanā līgumā, un mēs nodrošinām aktīvu starp parlamentāro sadarbību. Gribu uzsvērt pēdējo manis minēto it īpaši, jo sadarbības starp parlamentiem dod iespēju organizēt diskusijas par vissvarīgākajiem jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības nākotni. Un uh, Tādējādi tuvina mūs iedzīvotājiem, un šīs dienas sanāksme ir vislabākais piemērs tam. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība ir tādās kā krustcelēs savā attīstības vēsturē. Ir ekonomiskā krīze, ar ko Eiropai kopīgi ir jācīnas, mums ir jāpieņem atbildīgi lēmumi sadarbības un solidaritātes garā. Tāpat ir nepieciešams rast konkrētus risinājumus, kas uh, dos iespēju visām Eiropas Savienības dalību valstīm un to iedzīvotājiem dzīvot droši nākotnē. Ja mēs gribam, lai Eiropa sasniedz konkrētus mērķus un lai atgriežās uz ilgspējīgas attīstības takas, tad mums ir uh, dziļāk jāplūko izmaiņas, kas notikušas Eiropas sabied, Savienības valstīs, jāskatās, uh, kādas uh, problēmas un izaicinājumi ir šobrīd mūsu pilsoņu priekšā. Un tieši tāpēc mēs ierosinājām šīs dienas sanāksim veltīt divām ļoti svarīgām tēmām, un tas ir sociālā kohēzija un eh, demogrāfiskā attīstība ilgspējīgā Eiropā. Iedzīvotāju novecošanās Eiropā kā parādība arvien pastiprinās, un tas uzliek papildus slogu sociālajām un pensiju sistēmām. Tas ir milzīgs uh, Uh, spiediens uz mūsu kopīgo ekonomiku. No otras puses, mums vajadzētu būt lepniem par uh, saviem sasniegumiem, un tas ir, ka mums ir izdevies pagarināt cilvēku vidējos dzīves rādītājs Eiropas Savienībā. Tas ir pateicoties darba un sociālajiem apstākļiem Eiropas Savienībā, un mums vajadzētu lielu uzmanību tam pievērst. jācenšas uzlabot sadarbību Eiropas Savienībā, jāizstrādā visaptvarošas politikas līnijas, vērstas uz demogrāfisko izmaiņu seku risināšanu. Mums ir nepieciešama integrēta sabiedrība. Lai veidot šādu integrētu sabiedrību, jānodrošina jaunas darba vietas, jācīnās pret nabadzību un sociālo izstimt, izstumtību visos Eiropas reģionos. Tieši tāpēc šajā konkrētajā brīdī, kas ir tik grūts Eiropas Savienībai, mums vajadzētu strādāt vēl intensīvāk, lai mēs mazinātu šīs lielās atšķirības attīstības līmeņos eh, dažādos Eiropas reģionos. Jānodrošina sociālā kohēzija. Un tā jāuzskata ne tikai par vienu no prioritātēm stratēģijā 2020, bet tas ir arī tāda kā mm, solidaritātes izpausme, uh, Uh, Eiropas uh, valstu vidū. Dāmas un kungi, šīs dienas sanāksmē mēs uh, vērsīsim uzmanību uz trīs ļoti svarīgiem jautājumiem. Pirmais, mēs runāsim par ekonomisko un par, par demogrāfisko izmaiņu ietekmi uz ekonomisko situāciju un budžetu. Otrs ļoti svarīgs jautājums ir sociālā kohēzija un reģionāla attīstība. Pie šī jautājuma strādās otrā paneļa diskusija, un trešā paneļa diskusija būs veltīta sociālajiem un uh, vienlīdzīguma aspektiem uh, nodarbinātībā un sociālajā dzīvē. Šo trīs jomu diskutēšana ļaus mums labāk izprast sociālos un demogrāfiskos mērķus un problēmas, kādas pastāv Eiropā. Tas viss notiek ekonomiskās krīzes uh, apstākļos, un tāpēc šīs problēmas ir kļuvušas vēl asākas. Mums nepieciešams rast atbilstošas risinājumus. Tādēļ es ceru, ka šī sanāksme un tās secinājumi tik tiešām būs solis uz priekšu debatēs par sociālo uh, kohēziju un demogrāfisko attīstību Eiropā. Paturēsim prātā, ka Mūsu nākotne un nākošo pauģu nākotne būs atkarīga no šo debašu rezultātiem, tāpēc izmantosim šo iespēju un uh, izmantosim savu kopīgo Eiropas nākotni. Uzskatu, ka šīs dienas sanāksme šajos uh, īpaši sarežģītajos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos, ka tas būs liels uh, devums uh, diskusijās par sociālo kohēziju un demogrāfisko attīstību Eiropas Savienībā. Liels paldies! Paldies uh, runātājai par šo ievadu. Domāju, ka tas iezīmē tādu ļoti labu ietveru mūsu turpmākām diskusijām. Tas tiešām ir ļoti labi, ka jūs šo ietveru aprakstījāt tik tādā skaidrā veidā. Tagad es gribētu Uh, sēdes vadošana, vadīšanu, turpmāko vadīšanu nodot jums priekšsēdātājs kundze. Tātad jūs vadīsiet uh, šo debatu. Paldies. Man tagad ir tas prieks un gods aicināt uh, izteikties mūsu sēdes viesus. Pirmkārt, Maikls Čihons, kurš strādā starptautiskajā darba organizācijā. Viņš ir sociālās drošības departamenta direktors. Vārds jums. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Godot, godātie parlamenta deputāti, godātie polijas parlamenta senāta pārstāvji un dalību valstu um, pārstāvji, es gribētu vispirms teikt paldies uh, Buzeka kungam un Kopača kundzei par iespēju uzstāties šeit un runāt par minētajiem jautājumiem šodien jūsu priekšā. Uh, Ņemot vērā izmaiņas eh, sabiedrībā un sociālās kohēzijas eh, nepieciešamību un sadarbību eh, paauģu starpā, mani lūdza uzstāties ar nelielu runu, un es esmu ieplānojis to dalītā trīs daļās. Pirmajā daļā runāšu par, soci par demogrāfiskajām izmaiņām, otrajā par sociālajām un ekonomiskajām, un pēc tam piedāvāšu dažas politikas iespējas vai instrumentus, kā var izmantot politikas līdzekļus, lai risinātu eh, uzdevums, kas ir šajā situācijā. Uh, Un vispirms gribu jūs iepazīstināt ar dažiem faktiem. Varbūt daži jums ir zinām, bet citi nē. Jūs varbūt pat pārsteigs. Vispirms mēs zinām, ka arvien vairāk pieaug um, novet, vecu cilvēku skaits sabiedrībās. Un laikā no 2010. līdz 2060. gadam um, viņu skaits Eiropā pieaugs apmēram par 103%. Un šis skaitlis parāda, kādu spiedienu izjutīs um, sociāla sabiedrība un uh, arī sociālās apdrošināšanas sistēmas arī mēģinot nodrošināt patēriņu, kas ir nepieciešams visiem sabiedrības locekļiem. Un Šie rādītāji tieši parāda, kas mums ir vissvarīgākais un kas mums ir nepieciešams. Tā tad eh, pensiju un algu samērs Tur paredzēts, ka šis koeficients pa 20% kritīsies no 2010. līdz 16. gadam un vēl vairāk daudzās citās valstīs. Tāpat laikā pensijas vecums palielināsies tā rezultātā, un Eiropas komisija ir aplēsusi, ka kopīgie valsts izdevumi visā Eiropā novecošanās pēc palielināsies tikai par apmēram 4,6% no IKP laikā līdz 2060. gadam. Tas ir mazāk kā viens uh, procenta punkts dekādē. Dažās valstīs iz, notiks ļoti būtisks izmaiņas, bet kopumā šī problēma kā tāda šķiet, nu, tāda pārvaldām kontrolējama. Tomēr uh, monetārie un fiskāli izaicinājumi nenāk vieni paši. To visu vēl pastiprina globalizācija Eh, darba vecuma eh, palielināšana uzlabos, cerams, nodarbinātību, bet tāpat laikā mēs redzēsim, ka turpmākajos 20 gados izaugsmas rādītāji būs ārkārtīgi nelieli, ļoti maziņi. Eh, fiskālā problēma šķiet ir kontrolējama, bet jāskatās, kādas uh, kāds ir IKP Eiropas Savienībā. Kopš 98. gada tas ir krities par 1,5%, pēc tam, kad vairākas desmitgades tas bija gājis uz augšu. Iespējams, ka tā iemesls ir globālā un uh, Eiropas līmeņa nodokļu konper, uh, konkurence. Tāpat laikā algu līmeņi ir kritušies par vismaz 1,6 procentiem sākot ar 2000. gadu. Ehm, notiek šobrīd līdzekļu pārdalīšana. Tas viss notiek globālā un tāpat arī Eiropas līmenī. Un eh, notiek uh, akcionāru turējuma optimizēšanās. Tātad kāds būs rezultāts? Tātad kāda būs rezultāti? Jūs droši vien tos labi zinat. Bet ja mēs šo pašreizējo politiku vienkārši izvērtīsim uz priekšu un šo pašreizējo līdzekļu pārdalījumu ienesīsim nākotnē, kas notiks, ja nekas nemainīsies? Eiropai būs jāsaskarās ar eh, milzīgu konkurējošo spiedienu. Samazināsies darba spēks, un pašreizie, pašreizie darba apstākļi droši vien kļūs arvien mazāk produktīvi. Izaugsmas rādītāji stagnēs vai arī kļūs negatīvi. Uh, IKP rādītāji un koeficienti droši vien uh, samazināsies. Tāpat arī nodokļi pret IKP šis rādītājs arī noteikti samazināsies konkurētspējas uh, mazināšanās dēļ. Tāpat arī bezdarba skaits palielināsies, uh, migrācija nelie, nedaudz palielināsies, uh, ja, ksenof, ja nenotiks cīņa pret uh, ksenofobiju. Visām visumā dzīves apstākļi nenovēršami arī pasliktināsies vai stagnēs, un tas būs ne tikai tuvākajā nākotnē. Process jau jāsaka ir daudziem strādājošiem uh, sācies, jo Naudas pārvedumi arī tas eh, varbūt zināmā mērā novedīs eh, pie līdzekļu sadalīšanas eh, starp paaudzēm. Tāpat tālāk runājot par pensiju līmeņiem. Eiropas Savienībā šķiet, ka pensiju reformas, kas ir notikušas pēdējos 20 gados, un iespējams, ka šis būs kaut kas cits, salīdzinot to, ko esat dzirdējuši līdz šim rada pavisam uh, citu situāciju. Un tas viss novada pie sociālo risku individualizācijas, un tas vēl tālāk norāda, ka solidaritāte sabiedrībās kā tādās samazinās. Sociālās aizsargātības uh, sistēmas. Uh, 90, 19. un 20. gadsimtā uh, sociālā drošība ir viens no pamatelementiem. Un tagad tas ir tāds kā jauns cīņas lauks, kur ietekmē dažādi tirgus spiedieni. Tas viss eh, tikai parāda, kā mazinās, kā pasliktinās sociālā kohēzija. Visi šie procesi turpināsies eh, pakāpeniski, bet, diemžēl, tas viss jau ir sācies un notiek, kā jau ļoti daudz pensionāri, diemžēl, jau to pieredz jau krietnu laiku. Tātad politikas iespējas eh, atkal lielākās, mm, lielās līnijās tās jums zināmas, bet daudz no mums nejutīsies īpaši komfortabli ar šīm izvēlēm. Tātad kādas iespējas mums ir? Uh, Ir tikai dažas tādas reālas politiskās alternatīvas un jāizmanto tās visas. Sociālās aizsargātības sistēmas un sabiedrība ir jāsaglabā tādā pieņemamā līmenī. Tiem, tā, tā, tā, tām paudzēm, kurās ir maz bērnu vai mazāk bērnu, tām būs jāstrādā ilgāk, jo ir nepieciešams aizpildīt šos trūkums starp tām paudzēm un periodiem, kad cilvēks strādā ilgāk un kad nē. Uh, Lielākā daļa sabiedrību valstu Eiropā nespējas nodrošināt nepieciešamos uh, pensiju un sociālos līdzekļus. Tātad tas nozīmē, ka uh, tās sekas vairāk izjutīs jaunie cilvēki, tāpat sievietes un citi. Tāpēc ir jādomā par uh, mājas uh, darbu un dzīves uh, kombinēšanu ar uh, darba dzīvi. Runājot par imigrāciju, Imigranti bieži vien nodrošina šo produktīvo rādītāju. Un e, jāsaka, ka tas ir tikai tāds pagaidu process. Tas neatrisina problēmu kā tādu. Mēs e, šobrīd gaidam no komisijas balto grāmatu par pensijām, redzēs, kas tajā būs iekšā. Tātad, kā es teicu, produktivitāte ir jāuzlabo, tāpat arī izglītība, tikai cilvēki ar pilnīgi attīstītu potenciālu, viņi var būt savā darbā efektīvi investīcijas eh, mūža izglītībā nepieciešams, jāroda darba vietas eh, jauniem cilvēkiem. Un tas jānodrošina ne tikai Tātad mums ir jādomā par visu cilvēku darba un eh, sociālajiem apstākļiem, jādomā par visu viņu dzīves ciklu. Tas viss uh, ir saskaņots ar padomus secinājumiem par darba tirgu, ar šiem secinājumiem mēs iepazināmies pagājušā nedēļā. Un visbeidzot, bet tas nav mazāk svarīgi, šīm politikām, kā priekšsēdētājs teica, jābūt vērstām uz uh, demografiskās situācijas uzlabošanu tā, lai mēs varētu nodrošināt savu sabiedrību. Bērnu aprūpē un izglītībai ir jābūt vienā no galvenajām prioritātēm, bet atkal te nav tāda īstermiņa risinājuma. Lai uzlabotu dzimstību, tas nav tik vienkārši. Šādi, šādas izmaiņas prasa 40-50 gadus. Tās ir tādas klasiska politiko, politisko izmaiņu re, receptes, kas varbūt ir labi zināmas, bet ne tik bieži izmantotas. Ar zināmiem panākumiem mēs varbūt varēsim sama samazināt iz izdevumus, bet uh, politiku ieviešana izmaksās līdzekļus, un tāpēc mums uh, tās ir jāveic tagad šīs reformas, un tas nebūs nelēti, un tas prasīs ilgu laiku. Tas nozīmē, ka arī citas politikas līnijas ir jāmaina. Viss eh, iespējamākais arī, ka tā būs ekonomiskā un fiskālā politika. jādomā par eh, nodokļu īpatsvaru samazināšanos, eh, šī tendence jāvērš uz otru pusi, jo tas savukārt grauj izaugsmi. Daži no visveiksmīgākajām Eiropa, eh, nozarēm Eiropā un valstīm Eiropā ir ļoti atkarīgs no tā. Tikai šie pasākumi nodrošinās tādu nodokļu un pārstādāls politiku, kas ir nepieciešama investīciju un uh, ieņēmumu godīgai sadalēji. Par to ir jādomā gan valsts, gan privātajā sektorā. Secinājumos gribētu teikt tā, novecošana tā ir tāda individuāla lieta. Tā izmaksā sabiedrībai, tas ir liels izaicinājums uh, visām valstīm, bet uh, tas ir arī globāls process. Ir jāizvairās no uh, kritiskiem līdzekļu trūkumiem. Visām valstīm ir uh, jāuzņemās sava atbildība. Ir jāadaptējas uh, situācijai, kā es teicu, ir jādomā par ieņēmumu līdzekļu godīgu pārdalu. Mūsu rīcības un uzvedības uh, izmaiņa, par to ir jādomā praktiski visās sabiedrībās. Eiropieši grib turpināt dzīvot mierā, grib izmantot un uh, nodrošināt uh, saprātīgus dzīves līmeņus, pat varbūt, ja situācija stagnēs, tad cilvēkiem, kā es teicu, būs jāstrādā ilgāk, jāieguld vairāk savā veselībā, Un eh, jādomā par nākošām paudzēm, jāiegulda eh, izglītībā. Mums biežāk un vairāk katram savā dzīvē būs jāmācās un godīgi jānodrošina ieņēmumu sadale un pārdale valstu starpā. Un būs jāmaksā augstāki nodokļi, būs jāstrādā pie migrācijas. Tas būs eh, tāds dzīves fakts. Sabiedrības kļūs arvien krāsainākas un viss tiešāk aizpratnēji starptautiskas. Tā tad ir nepieciešama politiska vēma, lai to visu realizētu. Un visbeidzot, vēl viena tāda personīga doma. Tālākā nākotnē šo politiku mēs varēsim ieviest tikai tad, ja visi eiropieši maksās vienādus nodokļus un ja visiem būs līdzīgi ieņēmumi un sociālā nodrošinātība. To varēs panākt tikai tad, ja Eiropas Savienība nepieļaus politiku dezintegradāciju un degradāciju, jo sabiedrība šobrīd cieš no demografiskajām problēmām. Ja mēs zaudēsim vienotību, par to mēs maksāsim uh, ļoti dārgi uh, sociālajā kohēzijā. Paldies! Dziękuję panu Cichoniowi za wystąpienie. Paldies Ki Kišona kungam, paldies par jūsu prezentāciju. Un pirms pāriesim pie pirmās sesijas, gribu jums pavēstīt, ka kopā ar Boruševiča kungu mēs um, tad uzstāsimies um, mazliet vēlāk, bet tagad uh, došu vārdu Elizabetei Šrēterei, Eiropas parlamenta deputātei. Jā, einen schönen. Labu pēcpusdienu visiem. Man tā ir pirmā reize, kad vēdu šo pasākumu. Mans līdzpriekšsēdētājs. Un es arī priecājos, ka varu sveikt jūs šeit. Un uh, mēs tagad uh, runāsim par pirmo paneli, par uh, ekonomiskajām un budžeta eh, sekām demografiskajās izmaiņās. Daudzi no jums ir no dažādiem reģioniem, jūs zināt, par ko tur ir runa. Iedzīvotāji Eiropas Savienībā, pateicoties eh, labklājībai, kļūst ar vien vecāka. To ir, eh, par to jau ir skaitļi, bet iedzīvotāju skaits arī samazinās, un dažos reģionos ir arī uh, svarīgs pētījums par reģioniem 2020. gadā, un tur ir vesela sadaļa par to, ka dažos reģionos būs vēl vairāk vai lielāks efekts, jo cilvēki aiziet joprojām, ir tiepaši jaunie cilvēki no šiem Eiropas reģioniem uz lieliem ekonomiskiem centriem Eiropā. Šādi reģionu, šāds reģions skar vairāk. Kādas koncepcijas tam tiek attīstītas šādai aizceļošanai? Es pati esmu no Brandenburgas. Tas ir reģions, kas ir ļoti tuvu Polijas robežai. Tas ir reģions ar visgarāko robežu ar Poliju. Tur ir tāds divas pieejas, divas filozofijas. Viena pieeja saka, ka mums ir jāatsakās no šī reģiona, jāatstāj šis reģions pilnībā dabas ziņā. Un tad eh, jāparāda, cik skaisti ar turismu projektiem var uh, Uh, daba atgūt šo reģionu. Un otrā filozofija saka, mums nevajadzētu atteikties no šī reģiona, bet izmantot tā potenciālus. Pamata infrastruktūras saglabāt, bet, uh, protams, uh, piemērot to tiem izaicinājumiem, ko rada izceļošana. Esmu interesēta, kā šīs diskusijas attīstīsies. Kā pirmais runās Čevinskij kungs. Eh, Čevinskai kungs, es viņu tagad neredzu, jā, jūs esat referents. Un jūs esat sagatavojis materiālu, es jūs tagad lūgtu īsumā prezentēt. Jā, Čevinski, tas sāk ich noch. Šivinski kungs, to es vēl īsumā pateikšu, koš 2005. gadā ir eh, Polijas Seimā. Viņa, eh, viņš ir no Navasāžas pilsētas. No 94. līdz 2001. gadam viņš bija mērs, un uh, viņš ir kristīgo uh, demokrātiskās platformas pārstāvis. Uh, tas ir, kur veida arī valdība Donādu uh, Tasku. Lūdzu, tagad jums vārds. Bardzo dziękuję e, pani przewodniczącej. Paldies, e, priekšsēdētāji. Na te ważne problemy atklājot debatas par šiem ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. par uh, uh, kuriem mēs jau uzklausījām ļoti viedus izteikums no Buzeka kunga, Kopača kunga un Čihona kunga. Šajā sakarībā es gribētu uzdot vairākus jautājumus uz uh, kuriem šīs dienas debatēs mums vajadzētu rast kaut kādu atbildu un izgaismot nākotni. Uh, ceru, ka paneļa uh, diskusijas laikā mēs varēsim formulēt secinājumus par to, kā cīnīties ar šo arvien pieaugošo problēmu, vai demogrāfija vispār ir problemātiska vai nē. Mums jau ir zināmas atbildes. 2009. gadā Eiropas komisija jau norādīja, ka šī problēma ir atrisināma. Jautājums ir tāds, ja mēs ļausim, lai problēma pati sevi atrisina, tad pastāv neizdošanās risks. Tātad, ja problēma nepasliktinās, varētu domāt, mums varbūt par to nevajag neko īpaši tur darīt, bet atbildi ir tāda, ja mēs šo demografisko problēmu atstāsim kāda tā ir, tad uh, problēma tikai pastiprināsies vai arī dubultosies. Tātad mums ir jāmēģina rast pēc iespējas labākus risinājumus, kas varētu attiecīgi mūs novest pie mērķa. Un mērķis ir sekojošs. Mums nepieciešama stabila, ilgspējīga izaugsme nākotnēji, turpmākajām paaudzēm. Ja mēs plānojam uh, ekspertus, statistiķu, demogrāfijas speciālistu plānotas darbības, mēs zinām, ar kādām problēmām saskaras novecojoša sabiedrība. Samazinās tātad dzimstības rādītāji, pastiprinās ekonomiskās krīzes radītās problēmas, ar nodokļiem saistītas problēmas, Rodas jautājums, vai nodoklis jāpalielina vai jāsamazina, vai e, kas jādara ar pensijām, kā, kā jāstrādā pie darba vietu radīšanas. Visi šie jautājumi, šie elementi jau ir daudz kur uzskaitīti un prioritizēti, bet jautājums ir tāds. Kā mēs varētu reāli ieviest risinājumus šīm problēmām, šiem jautājumiem, kas to varētu darīt? Dažas dal vai, vai dalību valstīm pašām vajadzētu paļauties uz savu spēku un iespējām, vai arī tas viss būtu jādara Eiropas kopienas, Eiropas Savienības līmenī, un tad gal galā, kurš no visiem šiem risinājumiem būs labākais. Polijā mēs bieži vien sakam, ka nasta, kas tiek izdalīta uz daudziem cilvēkiem, vairs nav tik smaga. Tātad, ja visi cilvēki Eiropā piekritīs un būs vienisprātis, ka ir jāievieš kopā šie risinājumi. Ja mēs visi noskaņosimies, ka jā, kopā mums ir jāstrādā un jācenšas rast stabilu nākotni turpmākām paaudzēm, jo tas ir atkarīgs arī no mūsu paša, pašu darba. Ja mēs visi vienosimies kopīgi strādāt Eiropā, kas ir ārkārtīgi dažāda, kas ir reģionāla, Katram reģionam ir savi stiprie punkti. Ja mēs visu šo spēku saskaitīsim, saliksim kopā kopēja mērķa sasniegšanai, tad mēs varam sasniegt, panākt nospraustos mērķus. Un šie centieni nevaizies eh, vējā. Un vēl viens noslēguma komentārs. Mums jāatbild uz jautājumu, vai mums ir pietiekami daudz laika Un atbildi šeit ir pilnīgi skaidra. Mums ir vēl daži gadi, lai sagatavotos un lai ieviestu adekvātas procedūras, bet ja mēs nesāksim tagad, mēs varam radīt paniku, un uh, tad būs tiešām pārāk vēlu, lai kaut ko darītu. Gribu paust cerību, ka demogrāfiskā izaugsme, sociālā kohēzija, ilgtspējīga Eiropa Un visas tās problēmas, eh, par ko mēs debatējam šodien, tie visi ir izaicinājumi, kurus mēs veiksmīgi tomēr spēsim risināt un parādīt, ka mums ir spēks kopīgi rīkojoties. Lies paldies eh, Čevinskī kungam par šo īso ievadu šajā tematā. Tagad gribētu vēl īstumā pateikt, ka mēs uh, Mm, dalībvalstu deputātiem un Eiros parlamenta deputātiem esmu paredzējuši noteiktu runātā kārtību. Vienmēr runās divi dalībvalstu deputāti un viens Eiros parlamenta deputāts. Tā, lai mums būtu tāds labs sajaukums diskusijā, divi dalībvalstu viedokļi un viens Eiropas viedoklis. Un katram deputātam būs tikai trīs minūtes runas laiks, lai sniegtu tādu īsu izklāstu. Tu redzēsiet, arī pūkstnēs parādīsies. Un uh, tagad gribētu pajautāt, kur ir. Uh... Jā, mums ir saraksts, tas ir eh, viss perfekti. Uh, jau ir uh, runātāja saraksts, uh, runātāja kārtība, un mani kolēģi, kolēģi no sociāldemokrātiem Kirillovu kungam, es neredzu, vai viņš ir klāt. Viņš laikam nav zālē. Tad eh, es eh, varam ņemt nākamo runātāju. Tas ir dalībvalsts parla eh, parlamentārietis no Francijas mazās asamblējas. Žaks Renē. Čaklinai. Mes chers collègues, Paldies, cienījamie kolēģi. Es gribētu teikt dažus vārdus par ekonomikas un budžeta uh, ietekmas demografiskajām izmaiņām. Tāpat kā daudzās citās Eiropas salības dalības valsts, Francija arī ir valsts, kas noveco. Atbilstoši 2010. gada statistikas datiem, uh, šī tendence šobrīd saglabājas, un uh, Francijā ir vairāk kā par 11 miljoniem novecojušo personu. Um, arī palielinās to iedzīvotāju skaits, kas, kamriem ir vairāk par 65 gadiem. Uh, tur ir uh, trīs faktoru kombinācija. Tā tad uh, palielinās uh, dzīves ilgums, baby boom uh, rezultāti un uh, Uh, dzimstības līmeņu samazināšanās turpmākajās paaudzēs. Šīs novecošanās uh, sekas uh, ir tādas, ka zūd līdzsvars starp sociālo nodrošinātību un vajadzībām. Makroekonomiskā plānā šī novecošanās ietekmē valsts ražošanu un izaugsmi. Runājot par potenciālo izaugsmi, demogrāfiskās un nocošanās problēmas uh, ietekmēs uh, valsts uh, ilgspējīgu un ļoti ietekmēs uh, valsts uh, sociālo sistēmu, un tas uh, radīs nepieciešams izmaiņas turpmākajām nākotnēm. Tātad šīs pārnesums pārneses starp paudzēm darbosies divos, vecu, divos virzienos. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams vairāk finansējuma arī pensijām un uh, sociālajai aprūpē, veselības aprūpē. Francijā uh, ir ļoti lieli pārvedumi tātad uz uh, citām uh, valstīm. Un, uh, ja šī sistēma nemainīsies, tad uh, Tas radīs milzīgu spiedienu uz eh, jauniem strādājošiem cilvēkiem nākamajās paudzēs. Tātad, eh, cik lielā mērā šī situācija ir saglabājama un eh, cik lielā mērā tas var radīt tādu kā konfliktu, kā karu starp paudzēm? Vai ir iespējami risinājumi šai problemātikā? Ir jāpalielina aktīvo iedzīvotāju skaits. Ir eh, papildus imigrantu plūsmas, eh, tās varbūt risina īstermiņa a, eh, problēmas, bet a, principā tas ļoti maz a, ietekmē kopējo situāciju. Francija ir apņēmusies 93. gadā, 2003. un pēc tam 2010. gadā tā ir veikusi politiku, lai šo pensijas vecumu palielinātu. Ir grūti izvērtēt, kādas ir sekas šīm trim reformām Šķiet, ka tās ir uh, ma mazinājušas uh, sagaidāmo deficītu. Uh, Francijai iespējams turpmākajos gados būs nepieciešami jauni centieni, lai uh, samazinātu uh, pensijas vecuma paaugstināšanu ietekmi uz IKP. Paldies. Nē, kungs. Nākamais runātais ir Kevin, Kelvins Hopkinsa kungs. no Lielbritānijas. Viņš pārstāvēs Lielbritānijas apakšpalātu. Yeah. Ah, jā, Bitte, Sie haben das Wort. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka es varu izteikties. Mēs šeit runājam par iedzīvotāju novecošanos un uh, slodzi sociālajām sistēmām un par to, ka jauniem cilvēkiem jāstrādā vairāk un jāatbalsta pensijas vecuma cilvēki. Bet te ir liela pretruna, jo Lielbritānijā un arī citur mums ir ļoti augsts bezdarbs, tīpaši jauno cilvēku vidū. Mums ir daudz gados vecu strādājošo, kas zaudē savas darba vietas un nevar atrast jaunu darba vietu. Ir cilvēki, kas grib strādāt vēl pēc pensijas vecuma, bet nav iespēja. Tātad trūks darba vietu. Tā ir tā problēma. Vienkārši tas, ja būs vairāk cilvēku, kuriem it kā būs nepieciešams darbs, tas neatrisinās problēmu. Pilna nodarbinātība Un uh, darba vietu trūkums ir problēma. Ja mums būtu uh, pilnīga nodarbinātība, nodokļu iemaksas iet uz augšu, tāpat samazinātos dažādu sociālo maksājumu uh, apjoms. Jo pēc kara, piemēram, uh, notika izaugsme, palielinājās dzīves standarti visiem, un šādu situāciju tad arī varētu nodrošināt. Es domāju, ka ir jārisina šī masveida bezdarba problēma Eiropas Savienībā un mūsu atsevišķās dalību valstīs. Es nedomāju, uh, Es nevaru šobrīd pateikt, kā to darīt, bet tā ir prati problēmas būtība. Otrais - nabadzība vecumā. Tā ir problēma, kas ar vienu pastiprinās, jo ir ļoti vājas pensijas, tīpaši Lielbritānijā, tāpat privātās pensijas, kas arī samazinās sarūk. Uh, privātie uzņēmumi daudzos, gadi, daudzos gadījumos vairs nenodrošina šīs pensijas, privātie uzkrājumi arī vairs nav droši, tie vairs eh, nenodrošina labus eh, līdzekļus, ņemot vērā dažādas svārstības akciju tirgos un tā tālāk, un ir miljoni jauno cilvēku, kas neko nespēja šobrīd iekrāt savam vecumdienām, un kuriem jau būs milzīgs trūkums, līdzekļu trūkums, kad viņi nonāks vecumā. Mana doma ir tāda, ka jādomā par obligātu valsts pensiju schēmu, visiem strādājošajiem nākotnē, ja mēs kaut cik nopietni gribam būt un gribam novērt tādu masveida uh, nabadzību veco cilvēku vidū un novērst tos sociālās problēmas, eh, ko tas radīs. Un vēl viens komentārs. Vai divi komentāri. Pirmkārt, es piekrītu Šišona kunga teiktiem un viņa analīzē. Daži viņa secinājumi, varbūt tiem es varbūt nepiekrītu, bet viņa analīze bija tiešām eh, izcila. Bet priekšsēdētāja kungs runāja arī par nepieciešamību uzlabot uh, dzimstību Mums tas apvienotā karalistē nav nepieciešams. Mums ir augsta dzimstība un uh, augsts migrācijas līmenis, un mums, principā, palielinās iedzīvotāju skaits. Daudzi jauni cilvēki manā pilsētā nāk no Polijas, un viņi ir jāsaka ļoti labi strādnieki. Kā es teicu, iedzīvotāju skaits ātri pieaug apvienotajā karalistē. Mums nevajag paaugstināt dzimstību, bet varbūt gluži pretēji. Ar šiem dažiem komentāriem es, uh, principā, paceļu varbūt citā gaismā dažas problēmas. Kā es teicu, es neesmu šeit radis risinājumu, bet ja man būtu pāris, pāris stundas, lai es varētu izteikties, tad domāju, es arī nonāku pie risinājumiem. Paldies. Jā, eh, tad eh, būs eh, kolēģis no Eiropas parlamenta, no sociāldemokrātiem. No. Nu, es atvainojos, es biju nepareizi no liberāla frakcijas no Aldes politiskās grupas Teodoris Skilakakis. Es ceru, ka viņš ir klāt. Jā, tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Demogrāfiskā attīstība ir ārkārtīgi sarežģīts mērķis, jo tas nav vienkārši kaut kāds konstatējums tikai šeit Eiropā, bet tas, šī parādība ir arī ārpus Eiropas. Uh, iedzīvotāji Eiropā noveco, un tas ir ļoti liels iedzīvotāju skaits, un šo veco cilvēku skaits palielināsies, un arī citur pasaulē ir nepieciešami tirgi, resursi, Par diviem miljārdiem palielināsies vēl iedzīvotāju skaits visā pasaulē līdz 2050. gadam. Eiropas Savienībā nav nekādu vieglu risinājumu, lai risinātu šos jautājumus. Mums ir vai nu jāstrādā vairāk, vai arī tie, kas strādā, tie saražo vairāk, lai varētu nodrošināt tādu pašu dzīves līmeni un lai saglabātu to pašu labklājību uh, arī veciem cilvēkiem. Tātad mums ir jādara dažādas lietas vairākos līmeņos, ir jāveicina uh, darbs arī lielākā vecumā, jānodrošina darba vietas sociālajā plānā un tāpat arī sociālās nodrošinātības sistēmā ir pieļautas kļūdas cilvēki, kas uh, ir vecāki, viņi ir arvien labākā veselības stāvoklī, viņi vēlas turpināt strādāt, bet bieži vien nevar. Mūsu sociālās drošības sistēmās lielāks uzsvars jāliek uz uh, speciālām īpašām iemaksām. Citiem vārdiem sakot, nepieciešams, lai sociālās aizsardzības uh, sistēma būtu atkarīga no tām iemaksām, ko uh, cilvēki ir veikuši un uh, nevis no tā, ko cilvēki gribētu saņemt kā sociālos maksājumus, jo, kā es teicu, ir nepieciešams zināms uh, grozījumi un pielāgojumi. Bieži vien veikto iemaksu apjoms ierobežo sistēmas uh, ietvarus. Tagad būtu ārkārtīgi grūti samazināt uh, pensijas vecumu, tas būtu ļoti sarežģīti, piemēram, uh, politiskajā līmenī. Un tālāk runājot par veselību. Veselība ir ārkārtīgi svarīgs faktors, jo, jo vairāk ir vecu cilvēku, jo vairāk veselības aprūpas sistēmai būs nepieciešams līdzekļu, tāpēc ir nepieciešams jādomā par naudu un jādomā par savu dzīves stilu. Un par to ir jādomā Eiropas Savienībā, Savienības līmenī. Mēs eh, pietiekam neesam vēruši, neesam ņēmuši vērā to, eh, kā tīri ekonomiskā, finansiālā ziņā funkcionē veselības aizsardzības sistēma. Varbūt, ka vairāk uzmanības jāvērš uz prevenciju, uz veselīgu dzīves stilu, nekā uz ārsteišanu un uh, medikamentiem. Tātad mums ir nepieciešams meklēt risinājumus Eiropas uh, līmenī un ne tik daudz nacionālā līmenī. Paldies! Tas ehrt uns sehr als Europa. Tas mums, kā Eiropas parlamentāriešiem, tas mums ļoti liels gods. Eh, es teicu jums, ka jūs eh, varat sagatavoties kā runātāji, eh, jo jūs redzēsiet darbu runātā kārtību, bet nu vienmēr nav pareizi, jo Kokenis kungs jau runāja. Nākamais runātājs ir no Pisaka kungs. Eh, jā, paldies, ka jūs pēdējais man kā Vācijas parlamentāri, bet es zinu Austrijas. Jā, es atvainojos, saka priekšsēdētājs kundze. Jā, es esmu atkarīga no saviem darbiniekiem, un tas uh, eh, visur nepareiz informācija. Es atvainojos. <laughs> nu, tā nav nekāda problēma, saka runātājs. Tā ir tāda formā kļūda, saka priekšsēdētāji, bet mēs uh, nevērtējam zemu jūs, jūs ļoti jauko un nelielo valsti. Jā, jūs esat no Austrijas eh, Bundesrāta, no Zemju pārstāvniecības, no Austrijas Reinhards Pisec kungs. Jā, paldies. Es gribēju runāt par tematu demografiskās izmaiņas, bet uh, uh, tas var kļūt arī par finansiālām izmaiņām. Mums ir arī uh, izmaiņas finansējumā, ir arī demografiskās pārstruktūrējums. Ja es ņēmu Austriju kā piemēru, ja es drīkstēju to darīt, tad Austrijā ir ārkārtīgi liela atšķirība starp uh, faktisko un, uh, un formālu uh, pensijas vecumu. Faktiskais vecums ir uh, mazāk nekā 59. Mēs esam uh, Eiropā, diemžēl, pirmajā vietā. Šeit ir jādomā savādāk, jo šeit uh, finansējums sasniedz savas robežas. Mums ir jāparaugās, lai mēs Austrijā cilvēkus, vecākos cilvēkus uh, atgriežam atpakaļ darba procesā. Un viens uh, solis noteikti būtu, protams, uh, samazināt tās nodaļas, kas ir saistīts ar augu, augu, uh, no, uh, augu blakus izmaksām. Mums ir ļoti augstas tās. Uh, Eh, kas jāmaksā darba devējiem. Un ir arī eh, divreiz tik augstas šīs eh, izmaksas arī vēl darba ņēmējiem. Tas ir jāsamazina, tas ir obligāti nepieciešams, lai uzņēmumi atkal nodarbinātu vecākus darba ņēmējus. Tālāk ir arī jāpieņem, ka finansējums, piemēram, Austrijā ir viena ceturdaļa no kopējā budžeta no algas nodokļiem. Uh, Eh, tas eh, faktiski darbam tiek uzliekts pārāk liels nodoklis. Un es, eh, es gribētu arī no prezidija puses arī teikt, ka īstenībā šeit ir kaut kas jārīko, jārīkojas valstī. Valstī jārada priekšnosacījumi, kā um, ehm, vecākie darba ņēmēji, lai viņi atkal atgrieztos darba dzīvē. Eh, valsts, eh, valsts ir jārada nosacījumi dar un ir eh, jāveido šeit īpašas programmas, kas attiec uz darba devējiem un darba ņēmējiem. Lai šeit noņemt slogu. Bet nevar būt tā, ka uh, darba tik uzliks tik milzīgi, milzīgi nodokļi. Gribētu arī atgādināt, ka Austrijā skaitlis nodokļu maksātāju cilvēki, kas kas ir nodokļu maksātāju. Austrijā vairāk nekā 8 miljoni iedzīvotāji. Uh, un dzil, eh, divi miljoni ir eh, nodokļu maksāti 6 miljoni, arvien mazāk, uh, ne, un arvien mazāk cilvēku maksā vispār nodokļus, viņiem ir pienākums maksāt nodokļus, un tas, protams, ekonomiskas krīzes laiko, laikos nav optimāli. Aicinājums ir tāds, ka valstī ir jārīkojas, valstī ir jārada priekšnoteikumi, lai cilvēki atkal tiktu iesaistīti darba procesā. Lies paldies! Paldies, Pisets kungam! Tagad ir. Uh, Kipras parlamenta pārstāvis Kristos Steljanītis. Mm, nē, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Yes, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Jā, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu runāt par mazas valsts pieredzi. Tā ir pieredze, mm, kura ir tāda pati, kā ļoti daudzām Eiropas Savienības valstīm. Mēs visi piedzīvojam tās pašas problēmas. Problēmas ir kopīgas un uh, neapšaubām ir jācenšas rast kopīgus risinājumus. Domāju, ka esam visi viensprātis. Un arī es uh, uzskatu, ka nepieciešama Eiropas līmeņa politika. Tas ir vissvarīgākais. Un, attiecīgi, nacionālās politikas, lai ņemtu vērā valstu specifiskās iezīmes. Tas nozīmē, ka krīzes apstākļos eirozonā un ņemot vērā ekonomikas un finanšu krīzi, šajos apstākļos ir jāatrod jauni instrumenti, lai rastu risinājumus. Ir nepieciešami ekonomiskie, politiskie instrumenti Eiropas līmenī. Un eh, tur ir jāiestrādā arī risinājumi demografiskajai problēmai. Tā tad ir nepieciešama kopīga vienota Eiropas līmeņa politika. Tas eh, pirmām kārtām. Iepriekš jau tik teikt, un es pilnībā piekrītu, ka mums ir jāpalielina pensijas vecums. Citas izvēles šeit nav. Tā kā palielinās cilvēku dzīves ilgums, pilnīgi obligāti ir eh, jāpalielina arī uh, pensijas vecums. Tāpat pilnīgi obligāti ir jācenšas veicināt elastības filozofiju. Tas nozīmē, ka uh, arī pensijas vecuma cilvēks ir iespējams integrēt darba tirgū. Un viens jautājums, kas varbūt reizēm ir pretrunīgs, ir imigrācija un imigranta līdzdarbība mūsu ekonomikās. No imigrantiem nevajag baidīties, ir jānodrošina, lai šī imigrāta integrācija notiktu droši un efektīvi un tādā veselībā veidā, un noteikti šo integrāciju vajag arī paredzēt to vajag plānot. Es domāju, ka tad, kad tiek uh, atzīta problēma no visu puses, tad mums politiskā līmenī ir jānāk klajā ar priekšlikumiem, uh, konkrētām idejām. Tas jābalsta uz uh, proporcionāliem pētījumiem, jo cipari, kas te tika citēti attiecībā uz krīzi un mūsu dzīves situāciju, tātad tas viss ir jāpārbauda un jāpierāda. Paldies! Tagad kolēģe no Eiropas parlamenta, kas pārstāv Tautas partiju, Danata Jas Jasloviecka. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam par demogrāfiskajiem jautājumiem, un tajā pašā laikā, protams, jāatceras ka ir jāveicina aktīva nodarbinātība. Brīvā um, darba ņēmēju um, pārvietošanās joprojām nav īstenota pilnībā, un tikai ļoti neliels cilvēku skaits Eiropā strādā citā valstī, tātad ārzemēs, nevis valstī, no kurienes cilvēks ir cēlies. Eiropas parlamentā mēs apmaināmies ar pieredzi un uzzinām, ka, piemēram, Bavārijā ir nepieciešams 500 tūkstoši darbinieku. Tas nav tālu no Polijas. Eh, Francijā, citās valstīs pieaug bezdarbs, bet ir grūti eh, ieiet Uh, darba tirgu, jo nepietiek informācijas par to, kur darba ņēmē ir vajadzīga un kādas darba vietas viņiem ir pieejamas. Un arī sociālā politika dalībvalstīs tiek īstenota ļoti atšķirīgi. Pietrūkst informācijas arī par uh, šiem nosacījumiem. Arī pensiju sistēmas nav pietiekamas saprotamas vai caurskatāmas Un jaunie cilvēki uh, šodien ir spējīgi pieņemt tādus ļoti pieaugušus, nobriedušus lēmumus par to, ko darīt nākotnē viņi gatavojas ļoti laicīgi, domā par to, kas ar viņiem notiks pensijas vecumā. Runājot par izglītību, mēs redzam Eiropā visās vai daudzās Eiropas valstīs, ka ir nepieciešami dziļi, pamatīgi grozījumi. Nepietiek jaunu cilvēku, kam ir tehniska izglītība. Ir vajadzīgs daudz vairāk šādu darbinieku darba tirgū, un mēs nepietiekami sagatavojam jaunos cilvēkus tam, ka darba tirgus ir mainīgs, ka viņiem jābūt elastīgiem. Tas viss ir jāņem vērā, plānojot profesionālo karjeru. Un runājot par darba tirgu, mēs redzam, ka pastāv liela plaisa starp vajadzībām, kādas ir darba tirgu, un to, kādas prasmes tiek piedāvātas, kādas uh, cilvēkiem ir, kas meklē darbu. Mums ir daudz vairāk ja nepieciešams informācijas, kādas ir norises darba tirgu, sevišķi mazajos un vidējos uzņēmumos, kuri, kā zināms, uh, dod Eiropas Savienībai lielāko daļu darba vietu. Ir nepieciešams panākt, lai cilvēki būtu profesionāli aktīvi, un mums neizdodas uh, radīt pietiekamu skaitu darba vietu, vajag nevis desmitiem tūkstošu, bet simtiem tūkstošu vietu, ko piedāvāt. Un es pati pārstāvu valsti, kas sociālā fonda palīdzību izmanto ļoti efektīvi. To var darīt labāk arī citās valstīs, un mēs varam pastāstīt par savu veiksmīgo pieredzi cita starpā arī darba vietu veidošanā. Darba vietas piedāvā ne tikai esošie uzņēmumi, bet to dara arī paši jaunie cilvēki, kas dibina savus uzņēmumus, kas izmanto biznesa inkubātoru pakalpojumus un Uh, ja rada stimulus veidot uzņēmumus, tad uh, tas arī darbojas. Šobrīd krīzes apstākļos mums ir jāpārunā visi šie jautājumi, lai novērstu trūkumus darba tirgu. Paldies! Paldies! Tagad Polijas senāta pārstāvis Mareks Dzilkovskis. Paldies! Paldies, ka jūs tā pūlējāties pareizi izrunāt manu vārdu. Runājot par to, kā demokrātiskās pārmaiņas ietekmē um, budžetu, ir skaidrs, ka Eiropas sabiedrība pēdējās gadu desmitos ir dzīvojusi pāri saviem līdzekļiem. Un mūsu sociālās sistēmas ir tādas, par kurām mūs apskauž citos pasaules reģionos, bet tagad mēs redzam, ka sabiedrības novecošanās pieprasīs, prasīs vēl lielāku līdzekļu ieguldījumu, un tas ietekmēs visu sabiedrību. Mums ir, būs jātērējas vairāk, Tā pašā laikā krīzes apstākļos ir jābūt, jāievieš daudz, daudz lielāka budžeta disciplīna. Mēs nezinām, kas notiks pēc 20 gadiem, mums ir kaut kas jādara tagad un jāplāno budžets pašlaik, bet atslēgas vārds risinājumam ir solidaritāte. Mums ir jāapzinās, kādi grozījumi būs vajadzīgi, kāda, kādos mainīt tos apstākļos dzīvos turpmākās um, paaudzes, un mēs nedrīkstam viņus pārāk arī noslogot, nedrīkst atstāt mantojumā tikai savus parādus. Un es šeit nedomāju tikai uh, taupības pasākumus, bet gan ir jāveicina ekonomikas izaugsmu un jāveido darba vietas. No tā arī sastāv solidaritāte. Un Uh, slodze ir jānes visiem, kas spēj to nest. Nedrīkst būt tāda diskriminācija, kam tagad uzlikt, to, uzlikt šo slogu, kam nu būs jāmaksā par reformām. Šis slogs ir jāsadala vienlīdzīgi. Un mums ir jākoordinē ne tikai budžeta disciplīna Eiropas valstīs, bet jāskatās arī, kā tiek īstenota sociālās, uh, sociālās aizsardzības, sociālās drošības politika. Un uh, Buzekungs, jūs pašā sākumā sacījāt, ka šī krīze tāda vēl nekad nav pieredzēta, un tai vajadzētu būt stimulam darboties, veidot darba vietas, veidot stil, stimulus, uh, nevis tikai mēģināt savilkt jostu ciešāk. Mums ir jābūt optimistiem. Paldies! Paldies! Joprojām tā tad ekrāns nerāda pareizi. Tagad um, manā sarakstā runās Latvijas parlamenta pārstāve Zanda Kalnaņa Lukaševica. Es ceru, ka jūs esat zālē, saka priekšēdētāji. Vai es nepareizi izrunāju jūsu vārdu? Zanda Kalniņa Lukaševica. Okay. Die, okay, jetzt haben wir eine andere Liste. Tā šķiet, ka jūs nesat zālē, tātad tagad ir jauns saraksts, un tagad mūs uh, uzrunās Čehijas parlamenta pārstāvis. Šalankovas, Jitka Šalankovas kundze. Lūdzu. Labdien! Sveicināti, kolēģi, dāmas un kungi! Es gribētu piedalīties šajās debatēs, piedāvājot dažādus viedokļus. Mēs dzirdējām, ka mi bez migrācijas Eiropā cilvēki izmirs, dzirdējām par problēmām, ko, ar kurām sastopas sociālās aizsardzības sistēmas, un vispār um, šīs tā saucamās labklājības valstis nespēja nodrošināt pietiekamo pakalpojumu klāstu. Un kā vienīgais izšķirošais faktors tiek minēts darbs, tāda profesionālā nodarbinātība. Un sievietes ļoti ātri pēc bērna piedzimšanas tiek piespiestas atgriezties darba tirgū, bet šādas tendences un eh, šāds spiediens nenāk par labu ģimenei, ne arī labai sadzīvošanai un sapratnei ģimenē. Tāpēc ar to arī var izskaidrot, kāpēc bērnu dzims tik maz. Un mēs uzskatām, uh, ka nav vairs iespējams finansēt šī, šo sociālās aizsardzības sistēmu, izmantojot šo pieeju. Ģimenē ir dažādi uzdevumi. Katram ir kaut kas jādara, katram ir jāstrādā, bet tā pašā laikā ir arī jāapkopj vecie cilvēki, jāprūpē citi ģimenes locekļi Un uh, valsts šobrīd šos uzdevumus atstāja tikai pašu cilvēku rokās, nesniedzot pabalstu. Un runājot par atgriešanos darba tirgū, kā es jau sacīju, tas uh, tiek gaidīts ļoti ātri. Tagad sievietes pēc darba piedzimšanas atgriež darba tirgu, kamēr vecāka gadagājuma cilvēki nesaņem atbalstu. Uh, un ģimenes līdz ar to eh, ļoti cieši un sastopas ar lielām problēmām. Kaut gan ģimenes veido taču sabiedrību. Manuprāt, ģimenes ir jāpabalsta vairāk, lai ģimene, ģimene var pilnvērtīgi veikt visas savas funkcijas, un ģimenei ir jāsniedz atbalsts. Piemēram, valsts varētu piedāvāt arī vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes iespējas. Ļoti būtiskas ir arī informācijas kampaņas un jādomā par to, ka sociālā kohēzija uh, sakņojas ģimenē. Paldies! Paldies! Un tagad es um, došos prom un došu no nu, uzticēšu vadības grožus. Edmundam Vitbrodam. Ļoti, es ļoti priecājos uh, dot jums iespēju vadīt šo uh, sanāksmi Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad došu vārdu Augustīna kungam no Polijas senāta. Lab, paldies, es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Charakter kompleksovi i horizontāli. Uh, sociālai politikai jātiek īstenotai horizontālā līmenī, un te ir jāaptver visas jomas. Uh, ar kurām strādā gan Eiropas parlamenti, gan dalībvalstu parlamenti. Inovācijas, jaunievedumi, veselības, aizsardzības politika un daudzas, daudzas citas jomas. Tāpat ir jāiesaista visas iesaistītās puses, sevišķi tās, kas īsteno politiku, vietējās pašvaldības un arī nevalstiskās organizācijas. Nedrīkstētu atstāt nevalstiskās organizācijas bez uzmanības. Ja mēs meklēsim tādus risinājumus, kas būs tādi nu, nepārdomāti vai nepilnīgi, tad problēmas neatrisināsim parādījās arī jautājums par to, vai mums draud tā saucamais paudžu konflikts. Bet par ko tad īsti cīkstēšanās varētu būt? Cīņa par darba vietām, par darbu, kas ļautu paudzēm sevi apliecināt un attīstīsies nav nekādu tādu pamatotu pētījumu par šādām izpausmēm nākotnē, bet ir, nezinu, kādēļ tiek pieņemts, ka vecāka gadagājuma darba ņēmēja apdraud jauno cilvēku ienākšanu darba tirgū. Protams, ir vajadzīgs lielāks darba vietu skaits jauniešiem. Kādu mehānismu varētu izmantot? Šādā situācijā, ja to izdotos atrisināt, um, pensiju sistēmas sloks, ko izjūt pensiju sistēmas, samazināsies. Un sabalansējot šīs tendences. Valstu eh, finanses arī nu, atveseļosies un vairāk līdzekļus varēs veltīt izaugsmes veicināšanai. 94 miljārdus zlotu Polija ir veltījusi pensiju sistēmas uh, atbalstam vai uzturēšanai, bet ja šo naudu varētu izmantot darba tirgus attīstībā, tas nāktu par labu ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Palielinot pensijas vecumu un nodarbinot uh, cilvēkus virs 50 un vecākus, mums nevajadzētu domāt, ka ar to tiek apdraudēti jauni cilvēki. Paldies, un tagad Džeims Lap. Džeims Klapisons. Paldies, mums ir bijušas ļoti labas debats, un es piekrītu pēdējiem runātājiem, ka uh, tas, kas strādā vecāki cilvēki, tas nebūtu uh, neatņem darba vietas jauniem cilvēkiem, un es redzu, ka mēs te saskaramies līdzīgām problēmām Eiropā. Uh, īpaši jautājums, kā mēs seksim izdevumus pensijām, bet es domāju, ka te ir jāparedz elastīgums dalību valstīs. Tika jau norādīts, ka it kā trūkst jaunu cilvēku. Apvienotajā karalistē konkrēti runājot, nav tā, ka trūkst jaunu cilvēku, trūkst darba jauniem cilvēkiem, jo mums ir miljons jaunu cilvēku bez darba. Uh, Un mums ir simtiem tūkstoši jaunu cilvēku, kas neveic nekādu apmācību, kas, kas mācās, gatavojas nodarbinātībai, bet viņu prognozes ir ļoti vājas. Un ja šie cilvēki neiegūs nekādu darbu, tad tā būs viena no tādām kā zaudētām paudzēm. Viņi vienkārši zaudēs šo sajūtu, šo vajadzību strādāt, un tas radīs atkal tālākas problēmas. Mums ir vairāki miljoni šādu jauniešu, kuri papildus bezdarbam vai darba meklēšanai, ir pilnībā aizkrituši no darba tirgus un e, ir ekonomiski absolūti neaktīvi, bet pilnīgi um, šī spektra otrā pusē ir veci cilvēki, kuriem ir ārkārtīgi grūti atrast uh, darba devējs, kas viņiem dotu darbu. Nav runa par to, ka šiem cilvēkiem varbūt vajadzētu nedaudz atjaunināt viņu iemaņas, bet uh, mums ir tāds kā jaunības kults, ko iespējams veicina masu mēdīju, un bieži vien ir aizspriedumi pēc gados vecākiem strādājošiem, kur re, reāli ir ārkārtīgi laba un daudz ko var piedāvāt. Tā tad ir jāskatās, kāds ir pieprasījums ekonomikā un jārod darbs visiem šiem cilvēkiem. Bet viena lieta, kur mēs varbūt nepiekrītam dažiem ierosinājumiem, kas tiek, tiek izteikti, un arī uh, Kaišana kunga teikto. Es piekrītu lielai daļai viņa teiktiem, bet apvienotās karalistas gadījumā emigrācija nav Atbilde. Imigrācija var būt laba lieta un var palīdzēt ekonomikai. Tas ir atkarīgs no valsts ekonomikas konkrētajā laikā. Bet, eh, ja mēs apvienotajā karalistē runājam, runāt par demogrāfiskajām problēmām un ilgspējību, tad cilvēki vairāk domātu par eh, valsts eh, iedzīvotāju skaitu un pārblīvētību migrācijas pēc iespējams mēs kļūstam par vispieblīvētāko valsts Eiropā. Tur gandrīz vai vairāk pārapdzīvot kā Vācija. Turpmākajos 20 gados ir paredzēts, ka vēl 10 miljoni uh, ieradīsies apvienotajā karalistē. Mēs kopā būsim apmēram kāds 70 miljoni un visi atradīsies uh, pārsvarā dienvidu rietumu Anglijas daļā. Ja jūs prasītu cilvēkiem, kāda ir demografiskā problēma, ilgspējīgākā problēma, tad viņi teikt šī pārapblīvētība un pārapdzīvotība, un mums ir jāatzīst to. Dziękuję bardzo, to był głos House of. Liels paldies! Tagad došu vārdu Ingemāram Nilsonam no Zviedrijas parlamenta. Paldies, priekšēdētāji! Daudzi runāja par to, ka demografiskās, demografiskās tendences rada tikai problēmas, bet tam taču ir arī savas labās puses. Cilvēki dzīvo ilgāk, un mēs to vērtējam kā pozitīvu efektu. Runājot par pensiju sistēmu, tad te ir, mēs sastopamies ar um, paauģu līgumu. Runājot par Zviedrijas pieredzi, pirms 20 gadiem mēs ieviesām jaunu pensiju sistēmu, kas, kas nav saistīta ar budžetu un mēs skatījāmies uz to, kāds pienesums var būt, kāds ir no darba tirgus, un esam izveidojuši tādu elastīgu sistēmu. Cilvēki var strādāt, cik ilgi viņi vēlas, nekādu griestu nav, un mēs redzam, ka līdz ar to par diviem gadiem pieauga vidējais pensionēšanās vecums. Protams, ka to visu ir tā grūti pārvaldīt, bet tomēr tā, mēs to vērtējam kā ļoti pozitīvu izpausmi. Mums ir vajag, vajadzīgs vairāk cilvēku, kas strādā aktīvi darba tirgū, lai varētu uzturēt vispār pensiju sistēmu. Un mēs cenšamies pēc iespējas mazāk uh, cilvēkus nu, izstumt no darba tirgus, gluži otrādi aicinām viņus atkal tajā atgriezties. Un jautājums ir, kā mums izveidot darba vietas, kur ņemt darba vietas vecajiem vai nu, cilvēkiem tādā pirms pensijas vecumā, ja mēs redzam diskrimināciju daudzās Eiropas valstīs, mums jādomā, kā veidot darba vietas, nevis kā tikt galā ar pensiju sistēmu. Paldies! Tagad došu vārdu Miles kungam no Ungāru parlamenta. Paldies! Paldies, priekšēdētāji! dāmas un kungi, ņemot vērā iepriekšējo runātāju teikto, uh, ir redzams, ka pastāv dažādas atšķirības starp pieejām dalību valstīs. Ungārijā vidējais vīriešu vecums ir par pieciem gadiem mazāks nekā vidēji Eiropā. Ungārijā mēs redz, sastopamies arī ar cilvēku izceļošanu no valsts, turklāt bieži tie ir jauni un kvalificēti cilvēki. Un, protams, ka tas apdraud mūsu ekonomiku Ungārijā. Bēdīgi, protams, ka cilvēki, jaunie cilvēki atstāja savu valsti. No tā cieš arī visa sociālā, sociālās aizsardzības struktūra. Bet tie, kas paliek, tiem ir grūti uh, nu, sameklēt darbu. Tad Ungārijā šī struktūra šobrīd ir tāda ļoti sarežģīta. Grūti radīt darba vietas lielākai daļai cilvēku, kas ir bez darba. Mēs nevaram runāt par ilgtspējību. Demografiskā situācija pasliktinās ārkārtīgi strauji. Un o, plaisa arvien palielinās sabiedrībā, palielinās arī atšķirības Eh, sabiedrības labklājības līmenī, kas var novest pie spriedzes palielināšanās. Manuprāt, šīs dienas sanāksme ir ļoti noderīga, jo mēs vēršam skatu uz to, kāds būs budžets periodam no 2014. līdz 2020. gadam, un mums vajadzētu izvēlēties um, galvenos aspektus ļoti apdomīgi. Es pats pārstāvu ekoloģiski ievirzītu partiju un uzskatu, ka mums ir jādomā par ilgtspējību, jāizmanto pēc iespējas vietējie resursi, lai mēs varam piedāvāt darba vietas paši saviem jauniešiem. Viens no vislabākajiem veidiem, kā izvairīties no nelabvēlīgas migrācijas ietekmes, ir kohēzijas politikas stiprināšana, lai samazinātu plaisu uh, Eiropas sabiedrībās un novērstu spriedzi, kas varētu rasties. Sievietēm ir jādod iespēja atrast darba vietu pēc bērna dzimšanas, jo citādi mēs nespēsim nodrošināt sekmīgu integrāciju Eiropā. Paldies! Paldies! Mīles kungs! Es došu vārdu Čikonu kungam un pēc tam Červīnska kungam, bet pirms tam es gribētu piesaistīt jūs uzmanību sekojošai lietai. Viena lieta mani Uh, lielā mērā pārsteidza. Un es te runāju par Kipras parlamenta uh, teikto un arī, ko teica Augustina kungs no Polijas senāta par uh, atšķirībām nacionālā un reģionāla attīstībā un par to, ka mums ir jāveic attiecīgi pasākumi. Un otra lieta. Līdz šim mēs runājām tikai par konkrētiem mērķiem, izaicinājumiem par to, kā tikt uh, galā ar dažiem negatīviem elementiem, kas izriet no sabiedrības novecošanās. Mēs īpaši daudz nerunājam par iespējām, kas uh, arī var rasties, jo sabiedrības novecošana nosaka, ka ir nepieciešami zinām jauni pakalpojumi produkti, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības. šī simgāla ekonomikas attīstība var veidot jaunas darba vietas, ne tikai gados vecākiem cilvēkiem, bet arī jauniešiem. Un gados vecāki cilvēki, kas dzīvo ilgāk, fiziski un garīgi, bieži vien ir darba spējīgi un var izmantot savu potenciālu un savu darbu pieredzi. Mēs uzklausījām Uh, izteikumus, kas bija vērsti referentam. Es gribētu pirmām kārtām uh, dot vārdu tagad Čihon kungam. Viņš varētu izteikt uh, komentārus par līdziniem debatēm. Tātad vārds jums, Čihon kungs. Thank you. Uh... Paldies, priekšstādātāji. Es dzirdēju vairākus komentārus, kas, manuprāt, būtu jāņem vērā. Bet pirmām kārtām, manuprāt, debats bija ārkārtīgi auglīgs un noderīgs. Es uh, dzirdēju uh, manuprāt, piecus, sešus elementus es saklausīju, un kurus vajadzētu, kurus vajadzētu paskaidrot. Pirmkārt, viens no mūsu kolēģiem, vai viens no jūsu kolēģiem no apvienotās karalistes norādīja, ka ir tāda kā šķietama neatbilstība vai pretruna starp augsto bezdarba līmeni un nepieciešamību palielināt pensijas vecumu. Un jūs sakat, ka vispirms ir jārod darba vietas, bet no kurienes tās uh, lai nāk un kā tad šos lielumus saskaņot? Tā tad gluži tehniski atbildi. Mēs uh, veicām pētījumus, uh, tādu kā modulē, modulēšanu un attiecībā uz demogrāfisko attīstību. Ap 2025. un 2030. gadu šī pretruna tā kā pazūda Un te es runāju par Eiropas līmeni. Tātad ap to laiku šiem diviem lielumiem vajadzētu līdzsvaroties un nodarbinātībai vajadzētu pastāvēt un būt visur. Krīze iespējams pa kādiem 5-6 gadiem šo procesu pavirzīs uz priekšu. Tātad tas notiks lēnāk, bet visā vismā process notiek. Bet uh, vēl viena cita lieta. Šis it kā acīm redzamais uh, konflikts, ka ir nenodarbināti jaunieši, Un te es gribu uzdot jautājumu jums, un jūs droši vien varat atbildēt labāk kā es. Vai visi šie jaunieši ir nodarbināmi? Vai arī ir iztrūkumi robi izglītībā, profesionālajā apmācībā? deficīti viņu audzināšanā, kas principā neļauj viņiem iekļauties darba tirgu kā produktīviem uh, strādājošiem. Tātad vai tur nav nepieciešams in investīcijas pavisam jau jaunā vecumā, lai veidotos sabiedrība? Atbilstoši nevis tāda, kurā bērnus ir vēl grūtāk audzēt un izglītot. Budžeta samazinājumi, ko mēs esam pieredzējuši un kur vēl tikai palielinās taupības apstākļos, iespējams uh, tieši trāpa tā vissāpīgākajā vietā. Šie samazinājumi ļoti smagi skar izglītības sistēmas daudzās valstīs, un mēs jau varam saskatīt pirmās negatīvās sekas, jo jauniešu tātad nodarbinātības uh, iespējas samazinās. Viņi ir mazāk nodarbināti, mazāk spējīgi strādāt. Tad es dzirdēju vēl vienu komentāru, ka mēs vairs nevaram atļauties šīs labklājības valstis. Kas to, kas to gan teicis un kāpēc? pārdalīšana kā tāda neizslēdz izaugsmi. Tas nenozīmē, ka šī pārdalīšana visu sagroz. Ja mēs skatāmies uz dažādām valstīm un ekonomikām Eiropā, mēs redzam, ka pastāv ļoti liels atšķirības šajā pārdalīšanas līmenī, bet tāpat laikā šīs ļoti plašās atšķirības nebūt neat savukārt uh, spoguļo ekonomisko sniegumu konkrētajā valstī. Ja jūs sakat, vai kāds saka, ka mēs nevaram atļauties labklājības valsti, tas nozīmē, ka pašreizējā uh, nodokļu un iemaksu līmenī mēs nevaram atļauties vairāk pabalstus. Bet kas gan varētu apgalvot, ka pašreizējais iemaksu un nodokļu līmenis ir, tā teikt, dieva dots? Tā tas nav. Tas viss izriet no uh, paudžu uh, līdzdarbības, tātad cik cilvēki ir gatavi maksāt. Un uh, varbūt tur uh, atšķirās šie nodokļi, šīs nodokļu likmes, teiksim, Vācijā, Anglijā un Zviedrijā. Bet citiem vārdiem sakot, kāpēc, pieņemsim, Zviedrijā nodokļi ir pa 13% augstāk nekā Vācijā un uh, apvienotā karalistē? Tas ir sabiedrības lēmums, viņi ir nolēmuši, mēs darīsim kaut ko savādāk. Un ja mēs vēlamies atļauties šo labklājības valsti, tad tas ir politiskās gribas jautājums. Tas ir uh, politisks jautājums veikt šo pārdalīšanu. Nav iespējams tā, tad eh, nav, nav tā, ka nevarētu to visu atļauties un darīt. Tie visi ir lēmumi. Tātad man doma ir tāda, ka Eiropā ir jomas, kur eh, nodokļi ir, noteikti ir jāpalielina. Un šos nodokļus var palielināt. Un pārējais viss, ko mēs it kā nevaram palielināt, nu, tas ir atkarīgs atkal no nodokļu struktūras. Uh, Katrā gadījumā, protams, būs individuāla risinājuma. Bet, ja mēs sakam, ka nē, mēs to nevaram atļauties, mēs nevaram palielināt, tas nav pamatots. Nav neviena ekonomikas teorija, kas saka, ka tas nebūtu iespējams un ka ir uh, limiti uh, nodokļiem. Protams, 100% gan ir limits, bet uh, ir valsts Eiropā, kuras var atļauties daudz lielāku līdzekļu pārdalījumu, un tas ir tāpēc, ka sabiedrībām ir konkrēts vērtības. Tālāk Eiropas uh, un nacionālā politika, tātad runājot par šiem līmeņiem. Mums ir preču un pakalpojumu kopīgais tirgus, un mums ir brīva personu kustība. Un ja mēs to vēlamies saglabāt, tad es nezinu, kā mēs to varam, kā mēs varam strādāt tikai individuālā līmenī, bez Eiropas līmeņa risinājumiem. Nav iespējams eh, regulēt vai veikt šo pārdalījumu sabiedrības starpā, ja nav Eiropas eh, līmeņa kaut kāda veida regulācija. Kaut ko esam palaiduši garām. Un man liekas, ka uz to jau Šroters kundze atsaucās. Es piekrītu apvienotās karalistas pārstāvjiem, kas teica, jā, ir eh, pārblīvētas dažas teritorijas, citas atkal ir tukšas. Bet, ja mēs vēlamies, lai iedzīvotāji pārvirzītos no pārapdzīvotām teritorijām uz uh, tukšām, tad ir jārada infrastruktūra, tur nepieciešami ieguldījumi. Ja jūs gribat, lai iedzīvotāji pārvietojas, un negribat atkal, lai tās vietas, no kurām cilvēki aiziet, paliek ar uh, neatrisināmām sekām, tad šīs finanšu plūsmas ir jāpagriež pretējā virzienā. Tātad, ja cilvēki virzās no A un B, tad naudai zināmā mērā ir jāplūst no B uz A. Nav iespējams teiksim, jaunos cilvēkus pārvietot uh, uz kaut kādu B punktu, kur viņi varbūt nodarbinātu un atstāt, teiksim, visus vecos cilvēkus A punktā bez attiecīgām finansējuma. Tālāk par migrāciju. Es nekad neteicu, ka tas ir izcinājums. Tie modeļi, ko mēs izsimulējām un izmēģinājām, un es atvainojos, bet uh, es esmu aktuārs un es tāpēc skatos no tāda modelēšanas viedokļa. Tātad, ja mēs Eiropas Savienības 15 vecajās dalību valstīs Ja mēs katru gadu, vai teiksim reizi piecos gados, paredzētu noteiktu imigrācijas lielumu, lai noturētu demografiskos rādītājus konstantus, tad eh, cilvēku skaits eh, Eiropā eksplodētu, jo migrējošie sabi iedzīvotāji imigranti parasti uztur tās demokrātiskās tendences, demokrātiskās tendences, kādas viņiem ir mājas valstī. Un jāsaka, ja šīs tendences turpināsies, tad Eiropas Savienības iedzīvotājs skaits jau pavisam drīz būs 750 miljonu cilvēku. Tā tad imigrācija kā tāda nav atbilde. Ir jānodrošina lielāka nodarbinātība jāintensificē migrācija un iespējams vairāk jāinvestē bērnos un dažkārt agrāk jau viņus jāievirs darba tirgū, kas nebūtu nav vienkārši izdarāms. Mēs joprojām domājam, un es šeit ne, neesmu pesimistisks, ka mēs varētu Eiropā uzturēt tāpat laikā stabilu, bet maz izaugsmas uh, rādītāju. Tad ir jānodrošina tomēr uh, izlīdzināšanās starp dažādiem Eiropas Savienības reģioniem, starp šīm ieņēmumu variācijām. Tātad te variācijai jābūt tādai iespējamai, jo pretējā gadījumā šīs milzīgās ieņēmuma atšķirības rada milzīgas iedzīvotāju plūsmas. Īrijā, piemēram, tur, kur nozars attīstījās, 90. gados, un tagad tās atkal aizplūst uz citām eh, Eiropas eh, valstīm, tagad 20 gadus vēlāk, jo darba spēka izmaksas ir citas un īrija paliek tukša, tad šāda rakstura problēmas ir jārisina saulēcīgi. Atrisinājums tam ir tāds, ja mēs gribam risināt šīs problēmas, un tas ir mans pēdējais komentārs, ir nepieciešams valsts investīcijas. Mani nepārliecinās, ka tirgus investēs lai rastu risinājums demografiskajam slogam, kas radīsies pēc 20-30 gadiem. Tam ir jānāk no valstīm. Ir jāinvestē izglītībā, ir jāiegulda mūža izglītībā. Tas nav par brīvu. Cilvēkiem ir jāparedz laiks savā dzīvē priekš tam, un ja cilvēks ar 40 gadu karjeru un ja tagad šis cilvēks pēkšņi, teiksim, četrus gadus ir jāievieto kāda apmācības programmā, tad tas milzīgi palielina darba izmaksas un palielina publiskās investīcijas. Tas nenāk, tad šie līdzekļi nenāk no tirgus, no tirgiem, bet tas nāk no valsts. Un tāpēc ir jāmaksā nodokļi tagad, ir jāinvestē tagad, lai atrisinātu problēmu pēc 20, 30 gadiem. Jo tagad ir jāiegulda cilvēkos, tātad piecgadīgos bērnos, jo pēc 20 gadiem viņi kļūs darba uh, tirgus sastāvdaļa un uh, ir jātīst šis viņu potenciāls 20 gadu laikā. Un tā tad ir nepieciešams kaut kādā veidā politiski lemt un rast uh, iespējams šīs uh, investīcijas. Es domāju, ka tas ir galvenais uzdevums, jo iespējams, ka nedaudz cilvēku varbūt to uzskatīs par galveno uzdevumu. Šie taupības pasākumi, ko mēs redzam ne tikai, jāsaka, Eiropā, bet visur pasaulē. Uh, Šī taupība ir uh, graujoša, tā atņem līdzekļus nepareizajām jomām ilgtermiņa nākotnē, un noteikti tā ir izglītība, kur vajadzētu ilgtermiņa investīcijas, un ar to es arī noslēgšu savus komentārus. Paldies! Paldies par to, ka reaģējāt arī uz to, kas parādījās debatēs, par ko runāja um, dalībvalstu pārstāvji, un tagad došu vārdu Toma kungam no Igaunijas parlamenta, tad Červinska kungam kopsavilkuma izdarīšanai. jah, vabandust. tere ka minu poolt kõigile. Toomas Kundze. Labdien! ļoti grūti tā kaut ko jaunu pateikt pēc iepriekšējiem runātājiem, bet dažus punktus tomēr gribētu piedāvāt pārdomām. Es nāku no Eiropas Savienības ar pierobežas valsts, un mēs redzam, ka ka nu, neviens nekad nav apmierināts, ne tie, kam ir ļoti daudz, ne tie, kas ir nabadzīgi. Apvienotās karalīstes. Vieläkö, vieläkö se, että ei ole? Mēs tendences ir tādas, par kurām vieni priecājas, bet otriem savukārt tās nepatīk. Mēs runājam par uh, migrantu, imigrantu izmantošanu darba tirgū, un, protams, ka sastopamies ar dažādām atšķirībām, arī kulturālām, un runājot par pensijas um, vecumu, tad ir zināms, ka, piemēram, Igaunijā vai um, Ungārijā vidējā dzīve ilgs ir mazāk nekā, piemēram, Vācijā vai Anglijā. Un uh, cilvēki pirms pensijas vecumā Igaunijā, piemēram, ja tas būtu kāds galdnieks, viņš nemaz nevar turpināt strādāt, jo viņa veselība ir pārāk vāja. Darba apstākļi ir ļoti atšķirīgi un problēmas var risināt tomēr tikai katrs savā valstī. Uh, un es uh, ceru, ka Eiropas valstis spēs kopīgi arī pievērsties uh, jaunajiem uzdevumiem. Bet šobrīd es redzu, ka valstis vairāk mēģina īstenot savas individuālās intereses. Parādījās tāds vārds kā tā saucamā eh, sidraba ekonomika, uh, Un ir zinām arī labi piemēri par to, kā vecā gadagājuma cilvēks iekļaut darba tirgu. Mēs esam diskutējuši parlamentā par to daudz, bet lēmumi nav nekādi spīdošie, jo, nu, nu vecums pret vecumu nav zāļu. Un ir nedaudz jomu, kur vispār vecāki cilvēki ir spējīgi strādāt un tie, kas ir ieguvuši ļoti labu izbli, izglītību vai prot trīs vai četras valodas, nu viņus var nodarbināt līdz 90 gadu vecumam, bet es labprāt uzklausītu piemērus arī no citām valstīm. Paldies! Paldies! Gribu teikt paldies dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Un tagad došu vārdu referentam Červīnska kungam. Paldies! godātie kolēģi, organizatoru, pēc organizatoru lūguma esmu iz, izveidojis tādu kā kopsavilkumu mūsu debatēm šajā sesijā. Es jau teicu sākumā un, un pieminēja jautājumus, ko es grasos atbildēt. Ir problēmas, kas mums radīs vēl daudz lielākus sarežģījumus, ja mēs uh, paliksim pasīvi un neko nedarīsim. Jūs savās uzrunās piedāvājāt dažādus risinājumus, un skaidrs ir viens, mums ir jādarbojas bez kavēšanās, uh, jo krīze tiešām notiek un krīze arvien padziļinās. Un tad bija arī jautājums par to, nu no kā tad gaidīt galveno rīcību. Man bija prieks no jums dzirdēt, jo Manuprāt, es nedzirdēju tādus pārmetumus citiem vai vainas uzkraušanu citiem. Mēs saprotam, ka mēs visi apzināmies, ka ir jādarbojas dalībvalsts līmenī un daļai atbildības ir jābūt Eiropas līmenī. Un ja man jāizsaka kopsecinājums, tad mums ir vajadzīgs tāds kvalitatīvs lēciens risinājumi, ko jūs esat atraduši savās valstīs, un tie ir jāizmanto arī, piemēram, par to, kā piesaistīt cilvēkus darba tirgumu un kā viņiem kaut ko arī tajā piedāvāt. Mums ir jāveido darba vietas, ekonomiskā attīstība novedīs pie tā, ka samazināsies bezdarbnieku skaits, un tas savukārt mudinās jaunos cilvēkus agrāk pieslēgties darba tirgumu. Ekonomiskā attīstība ir iespējama, ja valstu finanses ir stabilas, un tas ir uzdevums, ar ko šobrīd jāsastopas visām dalību valstīm. Ir jārada priekšnoteikumi ekonomikas attīstībai. Arī Eiropas parlamentam te ir savs vārds sakāms. Uh, Diskusijās parādījās virkne jautājumu. Mēs dzirdējām par to, kāda apstākļa ir Zviedrijā, ar kādām problēmām sastopas apvienotā karalista un cik ļoti atšķirīga situācija ir Igaunijā, kā mēs tikko dzirdējām. Mums ir jāņem vērā apstākļi, kādos nu mēs katrs dzīvojam. Un jāpatur prātā, ka ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt stabilu tirgus attīstību, darba tirgus attīstību un nodrošināt labu nākotni nākošajām paudzēm. Un pēdējais, ko, uz ko es gribētu vērst jūsu uzmanību, varbūt mēs nepamanījām vai pārāk zemu novērtējām uh, to varētu varbūt teikt par ekspertiem vai zinātniekiem. Es gribētu šeit runāt par sociālo komunikāciju, par informācijas apmaiņu, jo iekšējā komunikācija vērš uzmanību uz draudiem, kas varētu būt, bet pastāv arī ārējais komunikācijas elements. Apvienotā Eiropā cilvēkiem ir vajadzētu zināt, kā nonākt līdz mērķim, ko mēs esam sev uzstādījuši. Paturēsim prātā, ka bez komunikācijas, bez informācijas apmaiņas gan saviem pilsoņiem, gan sadarbībā ar citām valstīm mums mērķi neizdosies īstenot. Paldies! Ja chciałbym podziękować panu. Paldies! Es gribētu pateikties Červinski kungam kā referentam. Gribu pateikties visiem, kas uh, piedalījās debatēs. Tā mēs esam noslēguši pirmo paneļa diskusiju saulaicīgi. Tagad gribētu nākošās paneļa diskusijas vadību nodot uh, Danutai Hubnerei. Viņa ir Eiropas parlamenta deputāte un Gavažēskī kungam, kurš ir Eiropas Savienības lietu komitejas eh, vicepriekšnādātājs Eiro, um, Polijas parlamentā.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 Tātad pirms mēs sākam darbu, gribētu aic, aicināt Bogdanu Boriseviču kungu pārņemt priekšsēžu pienākums. E, chciałbym powitać sprawozdawczynię, panią Konstancję. Es sveicu referenti Krēls kundzi deputowana Hibner. E, już pani została przewitana. Arī Hubners kundze, viņa jau ir klāt, viņu jau esam sveikuši. Govaževski kungs. Viņš arī paliks šeit pie galda priekšā un gribu jūgt Krēls kundzi dot mums 5 minūšu ievadu šajā otrajā diskusiju panelī. Paldies, priekšsēdētāji. Ehm, Hibners kundze, kolēģis un kolēģi, tas ir kaut kas jauns, ka es esmu šeit priekšā, jo parasti mēs Eiropas parlamentā vienmēr runājam no vietas, bet labprāt šeit atrodos. Es ceru, ka tūkojums kā vienmēr darbojas. Cienījamies dāmas un kungi, mans kolēģis eh, Van Nisterojas un es, mēs esam referenti par vispārīgo regulu, jūs zināt, ka oktobra sākumā komisija ir visu šo likumdošanas paketi ir izstrādājusi nākamajai kohēzijas politikai. Un kopš tā laika mēs intensīvi strādājam pie šī jautājuma, esam sev izvirzījuši laika grafiku. Mēs ceram, ka mēs 2012. gada beigās patiešām būsim saskaņojuši savas nostājas kopīgajā likumdošanas paketē. Nākamajai kohēzijas politikai. Tas arī būs atkarīgs no tā, vai vidustermiņa finanšu plānojums arī jau būs pieņemts, jo bez uh, finanšu lēmumiem, protams, nevar pieņemt likumus. Bet es ceru, ka visi aktīvi strādās un uh, ministru padomē tāpat kā Eiropas parlamentam būs arī, tie būs interesēti pabeigt sagatavošanos darbus. Pirmkārt, es vēlētos teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi par to, ka komisija ir izstrādājusi un iznieguši šo priekšlikumu. Šis priekšlikums skaidri parāda, kur meklē, meklējam izaicinājumu pēc 2014. gada kohēzijas politikas jomā. Mēs uzskatām, ka ir īpaši labi, kā daudz priekšlikumi uh, kurus Eiropas parlaments jau tā saucamajā pīpera ziņojumā par piekto komisijas kohēzijas ziņojumu ir pieņēmis uh, un ka tas ir iekļauts arī likumdošanas paketē. Tādēļ ir ļoti labi, ka mēs varam konstatēt, ka komisija ir pieņēmusi šo priekšlikumu, ka patiešām visi reģioni Eiropas parlamentā var piedalīties nākamajā kohēzijas politikā. Jūs zināt, ka tur ir bijušas dažādas nostājas un es domāju, ka tas ir būtisks signāls, ir tiepaši sarežģītā laikā Eiropas reģionu iedzīvotājiem, ka visiem patiešām varēs piedalīties Eiropas solidaritātes politikā. Vēl viena. Vēl viens slavējuši vārdi es vēlētos izteiktos komisijai, proti, ka tur ir ne tikai kohēzijas fonds un reģionālais fonds un sociālais fonds, bet arī uh, Lauksaimniecības fonds un zivsaimniecības fonds. Mm, tas no nu, vienas puses sniedz iespēju uh, ieviest vienkāršotu procedūru attiecībā uz visiem fondiem, un otras puses ceru, ka būs labāka koordinācija starp fondiem. Un tas sniegs arī efektīvāk iespēju izmantot līdzekļus. Jaunā kohēzijas politika ņemot vērā visus izaicinājumus, ko rada kohēsijas politika un arī teritoriālā sadarbība, tā teritoriālā kohēzija un pārobežu sadarbība, bet arī svarīgākais instruments Eiropas Savienībā, lai sasniegtu Eiropas Savienības mēģus 2020 stratēģijā. Tas ir skaidri saskatāms un redzams komisijas izstrādāties priekšlikumos. Mēs dažus punktus izvirzījām tādā īpašā diskusijā. Ceru, ka šodien pēcpusdienas diskusija laikā runāsim par to un uh, šeit palūkosimies, par ko būtu vērts uh, vairāk parunāt, kur vairāk vajadzīgs uzsvars, ko varbūt vēlamies darīt savādāk. Gribētu šos punktus īsumā pieminēt, jo es domāju, ka arī diskusijā tie būs svarīgi. Diskusijā, kas būs pēc tam. Es domāju, ka ir svarīgi atrast līdzsvaru starp no vienas puses virzību uz Eiropas 2020 stratēģiju, un otrs puses ir jāraugās uz reģionu interesēm, lai patiešām reģionos būtu iespējams arī elastīgi pieņemt prioritātes, atkarībā no tā, kas ir reģiona patiesā vajadzība. Es domāju, ka mēs šeit ar partneru līgumiem, ko komisija ir ieviesusi kā jaunu priešlikumu, esam dabūši tādu ļoti labu instrumentu. Uh, kur vēlamies arī var turpināt veidot, attīstīt, lai patiešām reģioni var eh, sarunāties, runāt ar komisiju par iespējām, eh, ko var darīt atsevišķos reģionos. Mēs konstatējam, ka komisija iekšzemes koproduktu ir ņēmus par pamatu, lai novērtētu reģionu uh, līdzekļu iespējas, iespējas tiem sniegt līdzekļus ir galvenie uh, atbalsta uh, jomas, eh, vecais pirmais mērķis mazāk attīstītie reģioni, kas ir mazāk par 105% no iekšzemes koprodukta, un eh, vecais otrais mērķis ir eh, vairāk attīstītie reģioni, kas ir pāri šai robežai. Komisija ir izstrādājusi jaunu priekšlikumu, ko parlaments arī ar vairākumu atbalsta, proti ieviest šeit jaunu starpkategoriju. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā sarežģītu ekonomikas situāciju daudzos Eiropas Savienības reģionos, tas ir ļoti labs solis, ļoti pamatoti starp kategoriju reģionu, kas ir 75 un 90 procentiem no vidējā iekšienas koprodukta, ka šos reģionus tā arī īpaši atbalstīt, jo viņiem tāda nedroša ekonomiskā situācija uh, nekā piemēram, reģioni, kuriem ir kādi, piemēram, 180% no nu, vidējā IKP. Es domāju, ja mēs raugāmies uz šiem partnerlīgumiem un attīstām elastīgumu, tas viss var būt labs priešnosacījums, kā strādāt nākotnē ar kohēzijas politikas jautājumiem. Temats, kas uh, ir ļoti tuvs Eiropas parlamentam, jo deputāti ir uh, visos reģionos, viņi sūdzas par pārāk lielu birokrātiju. Uh, pārāk sarežģīti ir iesniegt uh, iesniegumus, tādēļ ir jāvienkāršo procedūras. Daļa šeit ir ieteikusi jau komisija, bet pat labi mēs pārbaudām, vai patiešām tie ir vienkāršojumi, kas ir ieteikti šajā dokumentu paketē, vai arī varbūt tas vēl visu papildus sarežģi. Mums būs jārunā arī par jautājumu par uh, nosacījumiem, jeb kondicionalitāti, kā to visu organizēt, vai mums patiešām to atbalstīt. Tur ir nepieciešamība konsultēties un uh, varbūt, ka tur vēl būs uh, viedokļi, jauni viedokļi. Mēs parlamentā runāsim arī par uh, pazinātu pilsētu dimensiju. Tas nebūtu nenozīmē, ka tiks aizmirst lauku reģioni, bet tam ir domāta vairāk lauksamniecības fonds, ko var izmantot. Es domāju, ka, ja runājam par pilsētām, uh, kur uh, gandrīz 80% Eiropas Savienībā dzīvo, dzīvo uh, pilsētā vai to pilsētām, ka tur ar kohēziju politiku vēl vairāk uh, var darboties ilgspējīgā attīstībā un atbalstīt iedzīvotājus. Kā jūs zināt, komisijas priekšlikums ir, protams, saistīts ar budžeta priekšlikumu, saskaņā ar komisijas priekšlikumu 376 eh, miljonu eiro ir paredzēti uh, iesaistīti, te, saz, e, ieskaitot tas atsmā Connecting e, Europe Facility. Mēs kopā ar padomi rūpēsimies par to, e, lai nauda patiešām būtu pieejama, un mēs noteikti runāsim arī par to, kā šī Connecting Europe Facility tiks veidota. Arī to šodien varam diskutēt. Paldies! Dziękuję. Paldies! Tagad uh, pateicamies Krēls kundzei un pirms pāriem pie debatēm. Es gribētu pastāstīt, kāda ir kārtība. Tātad tie, kas vēlas izteikties, aizpilda lapu, pieteikšanās lapu. Šīs lapas uh, ir izdalītas visām delegācijām. Un tad, kad saņemsim šīs aizpildītās lapas, tad sekretariāts tūlīt sastādīs arī runātāju sarakstu. Runātāju sar eh, kārtību sekojoši. Divi no nacionāliem parlamentiem, viens no. Katram būs uh, trīs minūtes runāšanai un uh, arī laiku jūs elektroniski priekšā varēsiet redzēt. E, zaprašam. Tiks izmantot arī tā sauktā zilās kartas procedūra. Tātad lūdzu pierakstieties, ja jūs vēlaties izteikties. Vēl ir uh, divas vietas pagaidām pieejamas. Tagad mēs uzsāksim otrā paneļa debats. Pirmais runātājs Vitautas Kurpuvesas kungs no Lietuvas parlamenta. Lūdzu, jums vārds. Ačiū labai, gerbamas maršalka. Girdisi taip. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Eiropas Savienības kohēzijas politika ir viena no galvenajām Eiropas Savienības kopējām politikām, kas dod ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē un konkurētspējā. Tā dod papildus vērtību, stimulē ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un nodrošina konsekventu reģionālu attīstību. Eiropas Savienības budžetā No 2017 līdz 2020 gadam kohēzijas politikai ir paredzēta ļoti būtiska loma, ieviešot uh, e, stratēģiju 2020. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī politika saglabātos spēcīga un iedarbīga. Lai nodrošinātu šos mērķus, nedrīkst aizmirst, ka Eiropas Savienības politikas galvenais mērķis ir mazināt atšķirības reģionālās attīstības ziņā. Un prioritātei vienmēr ir jābūt tieši Eiropas Savienības mazāk attīstītiem reģioniem. Tālāk par Eiropas komisijas priekšlikumiem. Mūs satrauc priekšlikumi, tā teikt, iekonservēt šo struktūrālo palīdzību 2,5% apmērā no IKP. Tas nozīmē, ka atbalsts mazāk uh, attīstītiem reģioniem samazinātos no 81,5% līdz 68%. Eh, šī iemesla pēc mazāk attīstītie reģioni saskarsies ar lielākām grūtībām. Tiem būs vēl grūtāk eh, noķert, panākt šos attīstītos reģionus. Eh, šī atbalsta griesti un izmaiņas Eh, šajos griestos vismagāk skars tos reģionus, kur IKP ir eh, cietis vismagāk krīzes apstākļos. Tas ir ļoti skaidri kavējis šo iedzīšanas procesu un ir radījis vēl lielākas atšķirības eh, starp reģioniem. Mēs nevaram atbalstīt tādas kā snieguma rezerves izmantošanu, jo tas tikai samazinās šīs struktūrālās palīdzības izmantošanu. Tas novestu pie tā, ka mēs būtu mazāk ambiciozi Eiropas stratēģijas 2020 um, mērķu izpildē. Mēs gribētu arī runāt par minimālajiem nosakāmiem līmeņiem un par minimālo koeficientu vai proporciju tiem budžeta līdzekļiem, kas paredzami no kohēzijas uh, fondiem. Mēs esam ļoti uzmanīgi par šo 10 miljardu pie, priekšlikumu, tātad pārviedot to u, no kohēzijas fonda uz infrastruktūras uh, tīkla. Uh, nav īsti skaidrs, kādi konkrēti apstākļi šim atbalstam uh, tiks uh, uh, pielikt, tātad kādiem konkrētiem projektiem tas būs izmantojams. Un vēl dažas idejas, kuras mēs gribētu atbalstīt. Mēs atbalstam to, ka tiek izmantots kopējs strateģisks ietvars, kurā būs iekļauti visi Eiropas Savienības pieci fondi. Tas nodrošinātu ciešāku staikni starp dažādiem finansējuma avotiem. Mēs atbalstam to, ka tiks paredzēti jauni eksante nosacījumi struktūra fondiem, kas būs tieši saistīti ar Eiropas kohēzijas fonda īstenošanu, līdzekļu izmantošanu. Tāpat mums ir zināmas bāžas ka dokumentu priekšlikumi bieži vien neiet pietiekami tālu un nemazina šo administratīvo slogu dalību valstīm. Ieviešanas noteikumi dalību valstīm arī būtu noteikti jāvienkāršo. Pirms pateicos jums par uh, uzmanību, gribētu paust cerību, ka uh, priekšlikumi šie dokumenti tiks vēl tālāk uzlabot. Paldies! Eh, dziękuję bardzo. Paldies! par šo ļoti interesanto stāstījumu. Un tagad vārds Žaklinē no Francijas Nacionālās asamblejas. Euh, Priekšsādātā cienījamie kolēģi. Kohēzijas uh, un sociālā politika un tās īstenošana reģionos. Par šo tēmu es gribētu teikt dažus vārdus, jo francūžs uh, ļoti satrauc viena problēma, un es domāju, ka tā uh, atspoguļojas arī jūsu valstīs. Teritoriālā um, nevienlīdzība piekļuvēja medicīnas aprūpei. Francijā iedzīvotāji noveco un arvien vairāk cilvēku saskars ar to, ka viņiem ir jānodrošina uh, ka viņiem ir jāsaņem uh, kaut kādas medicīniskā aprūpa. Tātad pieprasījums un piedāvājums ar vien vairāk neatbilst. Ir veikti pētījumi uh, Francijas veselības ministrijā un ārstu skaits samazināsies par 10% tuvākajos 15 gados. ir paredzēts uh, palielināt studentu skaitu ārstu apmācībā, bet tas tomēr nemazinās šo tendenci. Tātad ārstu skaits ir ļoti satraucošs, ja mēs runājam par šo ārstu skaitu, kas noseks visu teritoriju. Tas notiek tādos apstākļos, kad pastāv liela uh, nevienlīdzība uh, šajā geogrāfiskajā izplatījumā. Valsts iestādes tomēr ir sapratušas uh, Eh, ka šāds mērķis un izaicinājums pastāv un ka ir jānodrošina iedzīvotāju vajadzības. Ir jau veiktas iniciatīvas šajā virzienā no vienas puses eh, finanšu stimula tiek paredzēta, lai uh, studenti dotos uz, teiksim, vairāk lauku reģioniem, uz salām, uz periferāliem reģioniem. Tāpat arī slimniecās tiek paredzēts uh, Uh, strādāt arī atvieglot darbu privātajiem ārstiem, it īpaši tādos sarežģītos uh, sektoros, kur trūkst ārsti. Bet tomēr Ang uh, Francijā pastāv ļoti lielas uh, neskaidrības. Un iespējams, ka arī šo jautājumu, šo aspektu vajadzētu ieintegrēt kohēzijas un sociālajā attīstības politikā. E, Džinkuja Panu. Paldies. Un tagad vārds. Van Nistelroja kungam no Eiropas parlamenta. Paldies, jā, es atrodos šeit, es te māju roku. Tas esmu es, priekšsēdētāji. Kopā ar savu kolēģi Kreilskundzi Mēs esam, tā teikt, izkristalizējuši svarīgākos punktus šīm debatēm. Mums, protams, ir nepieciešams, eh, nepieciešama informācija devums no jūsu parlamentiem un reģioniem, bet es gribētu tomēr teikt pāris lietas. Ja mēs runājam par sociālo kohēziju, ir ārkārtīgi saprast, svarīgi saprast, kāda ir sociālā fonda pozīcija, un šis sociālais fonds nav vaināts, kaut gan cilvēki saka, ka sociālie aspekti uh, ir saistīta ar valstīm. Komisija ir paturējusi eh, šī sociālā fonda svarīgumu. Pat ja mēs skatāmies uz attīstītiem reģioniem, ja mēs skatāmies uz sociālā fonda iespējām, tad tas ir ļoti saistīts ar tieši to, par ko jūs runājāt. Tas ir saistīts ar pakalpojumiem, tāpat arī darba tirgus jautājumiem, lai cilvēkus ilgāk saglabātu darba tirgu. Sociālajā aspektā teikt nav vājināti šajos krīzes apstākļos. Mēs saglabājam sociālo fondu līdz finansēšanas uh, situācijā. Otrām kārtām, mums kā parlamentam ir bijusi iespēja padziļināt, aplūkot šo ietvaru, mēs esam apskatījuši regulāciju un tā tālāk, un kopējais strateģiskais ietvars uh, kuram vajadzētu pastāvēt priekš ievies, ieviešanas, mēs sakam, ka uz to visu vajag skatīties kopā, ka to nevajadzētu visu risināt ar deleģētajiem aktiem, to nevajadzētu nodot Eiropas komisijas ziņā, jo vēlāk, ja mēs runājam par funkcionalitāti, par caurskatāmību, varētu būt liels debats, jo tas viss nav tādā vienā līnijā. Un parlaments ir ierosinājis to visu uh, Uh, izskatīt uh, koplēmumu procedūras uh, ietvaros. Mēs nezinām, vai komisija seko šim virzienam, un tātad tas ir tāds ļoti spēcīgs un svarīgs punkts. Tālāk, runājot par partnerību, partnerības kontrakti. Ir brīnišķīgi, ka valsts līmenī, dalība valsts līmenī var izstrādāt konkrētu pieeja, ņemot vērā tās lietas, kā jau uh, Jūs tepat runājat, viņam par veselības aprūpi konkrētajā dalībvalstī, bet mums ir jāsako mūsu reģionālās politikas principiem, lai visu to pagriezt, tā teikt, no apakšas uz augšu, un lai 2012. un 2013. gadā gatavotos dalību valstīs kopā ar visiem partneriem un decentralizētā līmenī, lai strādātu pie šiem konkrētiem priekšlikumiem, kas virzīti uz uh, strateģijas 2020 mērķu sasniegšanu un uz kohēzijas mērķu sasniegšanu. Principā notiek tāda kā valsts ļoti svarīgas funkcija uh, uzņemšanās. Mēs uzskatām, ka mēs saņemsim daudz atbalstu no jums lai notiktu ļoti precīzi sagatavošanās darbs attiecībā uz šo jauno metodi, darba pieeju. Un vēl pēdējā piezīme no manas puses, jā, līdzekļu asignēšana un procentuālās daļas. Tas eh, viss nenozīmē, ka mēs eh, izstrādājam ļoti tādu nēlastīgu sistēmu. Runājot par programmēšanu, par mums jāparedz šī ļoti konkrētā individuālā pieeja risinājumi. Un risinājumi pēc satura, nevis vienkārši pēc kaut kādām noteiktām procentuālām likmēm. Man liels prieks redzēt jūs uh, šovakar šeit un uh, uzklausīt jūs debatas, un uh, kur un kā vien varēsim, mēs noteikti uzlabosim šo komisijas priekšlikumu, bet pamats, jā, tik tiešām ir pieņemams. Dziękuję bardzo. Liels paldies. Tagad došu vārdu Zandai Kalniņai Lukaševicai no Latvijas parlamenta. Kolēģi, eh, sesijas priekšādātais kundze. Uh, vispirms es vēlos pateikties uh, Eiropas parlamentam un Polijas parlamentam uh, par šīs izcilās sanāksmes organizēšanu un īpaši par šīs sanāksmes un jo sevišķi šīs sesijas tēmas izvēli. Eiropas iedzīvotāju un to labklājību ir bijis viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības mērķiem kopš tās dibināšanas brīža. Ilgspējīga labklājība, kas balstīta uz iekļaujošu izaugsmi un nodarbinātību, ir Eiropas Savienības galvenais uzdevums arī tagad šajā ekonomiski un finansiāli ļoti grūtajā periodā. Stratēģija Eiropa 2020 ir izvirzījusi augstus mērķus sociālajā jomā. Šo mērķu īstenošanā tieši kohēzijas politika nodrošinās nepieciešamās investīcijas. Arī Eiropas komisijas daudzgad budžeta priekšlikums uzsver nepieciešamību pēc ciešu saiknes ar stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanu. Mūsu šodienas debatē mēs vairāk pievēršamies tieši sociālās kohēzijas jautājumiem – Un eh, tādēļ vēlos eh, uzsvērt, ka pēdējos gados analizējot reģionu attīstību, īpaši tiek akcentēta izglītības, inovāciju un cilvēku kapitāla attīstības nozīme. Tieši investīcijas cilvēku kapitālā tiek akcentētas kā izšķirošas reģiona ekonomiskai attīstībai. Minētie aspekti akcentē nepieciešamību investēt mazāk attīstīto reģionu ekonomikā un sociālajā attīstībā, Gribētu jūs iepazīstināt, kā laika periodā no 1995. līdz 2005. gadam Latvija un tās reģioni, pateicoties mērķtiecīgai politikai un investīcijām, ir spējuši uzrādīt dinamiskus izaugsmus tempus un īstenot eh, konverģences uzstādījumus. Latvija ir spējusi pieaudzēt gan tās IKP daļu pret kopējo Eiropas Savienības IKP apjomu, gan arī nodrošināt sociālā kapitāla attīstību. IKP un produktivitāte pēdējos gados ir bijusi pieauguši, tāpat kā arī nodarbinātības rādītāji, līdz uh, nesenajai krīzei. Un vienlaikus redzams, ka tieši produktivitātes pieaugums visvairāk atšķiras ar salīdzinoši spēcīgākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un tas rada augstu risku ilgspējīgas izaugsmas uh, veidošanai pēckrīzes periodā. Manas tikko aprakstītās tendences norāda uz ļoti konkrētām politiskām konsekvencēm, Un tieši šajā kontekstā nesenais kohēzijas regula piedāvājums, kas iezīmē 2,5% absorpcijas griezts no IKP visām dalībvalstīm, ir pilnībā nepieņemsams Latvijai. Jo līdzīgi kā uh, arī Lietuvai un Igaunijai, tas nozīmētu Latvijas gadījumā 20% kohēzijas līdzfinansējumu samazinājumu. Finansējumu, kas ir ļoti izšķirošs pēckrīzes periodā ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, Atļaujiet man akcentēt, ka Eiropas Savienības pamatvērtība ir solidaritāte arī ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā. Ja mēs vēlamies Eiropu ar ilgspējīgu labklājību, uz zināšanām un izaugsmu balstītu ekonomiku, mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad domājot par Eiropas nākotni un nākamā perioda daudzgadu budžetu, tām valstīm, kas cietušas krīzē visvairāk un vienlaikus ir spējušas sekmīgi īstenot drastiskus taupības pasākumus, spējuši par tiem pārliecināt savu sabiedrību, spējuši to iznest ļoti efektīvi un mierīgā veidā, pozitīvi novērtējuma vietā tiek samazināts pieejamais kohēzijas politikas finansējums nākamajam periodam. Eiropas Savienībā nedrīkst tik pieļaut jebkāda veida diskriminācija, arī diskriminācija kohēzijas politikas piešķīrumā sadalījumā. Tikai ievērojot solidaritāti, mēs spēsim veicināt izaugsmi un izveidot ilgtspējīgu labklājību visiem Eiropas iedzīvotājiem. Tādēļ es veikto, vēlētos izteikt cerību, ka šajās diskusijas turpinājumā par nākošā perioda kohēzijas politiku mēs atgriezīsimies pie tās mērķiem un pamatvērtībām un eh, atgriezīsimies pie idejas par lielāku kohēziju un atpalikušo reģionu eh, stimulēšanu. Un, protams, neapšaubāmi Eiropas parlamentam šajā procesā būs ļoti izšķiroša un nozīmīga loma. Tādēļ es priecājos, ka jau šajā brīdī mums iespēja šodien šeit diskutēt un apmainīties ar saviem viedokļiem. Uh, paldies jums par iespēju šeit izteikties, un uh, es ceru uz, uz uh, ļoti konstruktīvām turpmākajām diskusijām. Paldies, kolēģi! Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Paldies! Paldies! Došu vārdu Edmundam Vitprodam no Polijas senāta. Paldies, priekšēdētāji! Gribētu atsaukties uz to, ko sacīja deputāte Krēla. Viņa pieminēja vairākus stratēģijas 2020 elementus un kohēzijas politiku. Ir virkne instrumentu, ko var izmantot kohēzijas politikas uzlabošanai, un manuprāt, Eiropas līmenī veicinot sociālo iekļautību vairāk vai mazāk vienādā mērā daudzās dalībvalstīs, mēs redzam tomēr, ka pastāv lielas atšķirības, jo daudzas jomas, kas piedara pie sociālās politikas, ir dalībvalstu rokā saskaņā ar subsidiaritāti. Un reģionu attīstība arī um, tātad tās labā izmanto kohēzijas politikas līdz, līdzekļus, bet uh, kohēzija ir atkarīga no tā, kādi stākļi valda noteiktā reģionā, gan demogrāfiski, gan ekonomiski. Un šeit, protams, starp reģioniem ir lielas atšķirības. Uh, instrumenti, ko var izmantot kohēzijas politikai reģionos, uh, var tikt labāk piemēroti vai labāk izsmelti, jo vislabāk to, ko darīt ar atbalsta līdzekļiem, var zināt tie, kas paši arī, kas pārzina situāciju savos reģionos. Tāpēc ir vajadzīga diferenciēta pieeja, un runājot par strateģiskiem mērķiem, mums ir nu, jāuzlabo kohēzijas politikas slava Eiropas Savienībā. Tā ir jāturpina attīstīt, jāpaplašina tās piemērošana, un komisijas priekšlikumā, nu, mēs redzam atbilstību, bet esam noraizējušies mazliet par šo jauno, šo kategoriju pārējas reģioni, vai tas kaut kā nelabvēlīgi neiespaidos pašreizējos kohēzijas politikas sasniegums es piedāvāju apspriest arī šo jautājumu. Paldies! Tagad jūs varat tātad turpināt pieteikties diskusijai, aizpildot attiecīgo anketu, un tagad došu vārdu Nuņas kungam no Portugāļu parlamenta. Viens,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 Eh, piekrastes zonām. Šie cilvēki meklē darbu, tas ir radījis lielu pilsētu centra veidošanos, eh, pilsētas veidojas nav, kamēr cilvēki aizplūst no laukiem. Papildus vides un sociālajām negatīvajām izpausmēm pastāv arī ekonomiskās problēmas. Bezdarbs pilsētās un lauki tāpat laikā paliek tukši, tur paliek tikai veci cilvēki. Tas rada arī ekonomiskās un demogrāfiskās uh, eh, Eh, situācijas izkropļojumu. Tātad pilsētās pārsvarā ir jauni cilvēki, bet ekonomiska problēma dēļ eh, šie jaunie cilvēki nespēja veiksmīgi dibināt ģimenes. Tātad ir. Un ir vēl viena problēma. Krīzes apstākļos cilvēki, kad viņi cenšas konsolidēt savu budžetu, bieži vien eh, izvēle ir par labu tādai centralizētai politikai. Portugālē mums nav reģionalizācija un, diemžēl, arvien vairāk notiek tā, ka centralizācija un uh, līdzekļu pārnese no reģioniem varētu novest pie tā, ka līdzekļi ir pārāk plaši uh, izkaisīti tajā brīdī, kad notiek it kā centieni šo budžetu konsolidēt. Tātad pastāv tāds nopietnas risks un slasts, kurām mums nevajadzētu iekrist. Eiropas Savienības reģionā politika ir ļoti veiksmīga. Tā ir paredzēta jauniem izaicinājumiem, mērķiem, bet pamata elementi ir izšķirīgi svarīgi. Tātad reģionāliem rīģiem ir, reģi, reģioniem ir nepieciešama konverģence. E Reģionāla attīstība savukārt veicinātu ekonomisko izaugsmi, tas eh, nodrošināt to, ka dzimstība palielinās, labāk, pateicoties labākām ekonomiskām prognozēm visiem eh, iedzīvotājiem. Paldies! Un tagad došu vārdu Hibneras kundzei, Eiropas parlamenta deputātei. Thank you uh, very much, uh, Chair. Uh, Paldies, priekšādātāji. Es gribu izmantot to, ka nav vairāk tagad runātāji, kas pieteikušies, un es gribētu kā reģionā, reģionālās attīstības komitejas vadītāji iepazīstināt jūs ar mūsu iecerēm nākotnē un arī likumu ietvaru. Mēs tagad izmantojam koplēmumu procedūru sadarbībā ar padomi, arī veidojot kohēzijas politiku un piemērojot to reģionu attīstībai un uzņemamies arvien lielāku atbildību, bet tai pašā laikā pēdējos divus gadus esam tā kā gatavojušies lēmumu pieņemšanai par turpmāko finanšu perspektīvu. Uh, un parlaments ir pieņēmis virkni lēmumu par finanšu perspektīvu, ir pieņemtas rezolūcijas par politikas jomām nākotnē, ir izstrādāta virkne ziņojumu regi komitejā, un mēs cenšamies uh, iegūt pēc iespējas um, tādu izsmeļošāku ainu par to, uh, Eh, kāda ir situācija reģionos, tiek veidotas darba grupas, eh, kas nodarbojas ar situācijas izzināšanu un domā par to, kā veidot politiku turpmāk. Un es domāju, ka tagad mēs esam gatavi uh, strauji iet uz priekšu. Iecere uh, poļu, dāņu un Kipras prezidentūras trojkas, trojkas uh, darba laikā uzlabot uh, juridisko vai uh, likumu ietvaru. Un tāpat es gribētu pateikt, ka daudz kas būs atkarīgs arī no turpmākajām debatēm par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, šobrīd pārunas notiek par regulējošo, nu, šo regulatīvo ietvaru mēs varam pagaidām vēl, nu, tā kā atlikt lēmumu pieņemšanu, bet tā kā mums pagaidām nav skaidra priekšstat par to, cik finanšu līdzekļi būs, tad tā ir mazliet tāda pagaidu situācija. Ir tātad, kā es jau teicu, jāņem vērā uh, um, pārunu rezultāti par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Un es ceru, ka tas nekādā veidā nei, nenovilcinās, nekavēs procesu. Tāpat Eiropas parlaments novērtē Eiropas komisijas iniciatīvas, bet jums, uh, jums, kas strādājat dalībvalstu parlamentos, ir jāsaprot, ka jums ir ļoti liela nozīme veidojot viedokļus un nevienmēr varbūt arī tādi opozīcijas un pozīcijas partiju ķīviņi nāk par labu uh, situācijai ir jāraugās ilgtermiņā. Eiropā ir nepieciešama izaugsme un tai ir vajadzīgs atbilstošs budžets, ko varētu izmantot visos, visās vajadzīgās sfērās ekonomikā un sociālajā jomā, sevišķi uzsvarot reģionu un pilsētu lomu, jo izaugsme pirmām kārtām jau rodas vietējā līmenī. Pēdējo gadu laikā esam organizējuši vairākas uzklausīšanas, kur uzklausījām ekspertus, cilvēkus, kas strādā praktiski, kas strādā sistēmā, un mēs turpināsim uzklau... organizēt šīs uzklausīšanas arī turpmāk, lai labāk uh, dzirdētu, lab, vairāk zinātu par situāciju uz vietām. Gribu jūs arī dažos vārdos iepazīstināt ar to, ka esam iesaistīti vispārējās regulas grozīšanā. Un domājam par to, kā valstis, kuras visvairāk ir skārusi krīze, var saņemt atbilstošiet lielāku atbalstu kohēzijas, no kohēzijas fonda. Domājam arī par līdzfinansējuma apjomiem, par līdzfinansējuma instrumentiem un drīz sāksim parlamentā apspriest komisijas priekšlikumu par riska sadalīšanas instrumentu. Domāsim, vai Eiropas investīcija banka var vairāk darīt šajā krīzes situācijā, kad ļoti lielas problēmas rada parādu nasta. Un esam, protams, ļoti aktīvi strādājam daudz, bet esam ļoti atkarīgi no sadarbības ar jums, uh, dalībās par parlamentu deputāti. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Miečislavam Augustīnam no Polijas senāta. Paldies! Šodien mēs runājam par reģionālo politiku Eiropas Savienībā tādā īpašā griezumā. Mēs runājam par to, kādas sekas ir demografiskajām pārmaiņām, un iepriekšējā sesijā mēs jau redzējām, ka situācija ir ļoti atšķirīga dalībvalstīs. valstīs. Eiropas Savienībā, un arī reģioni atšķirās. Runājot par ekonomisko attīstību dažādos reģionos, tad uzlabojot ekonomisko situāciju, uzlabojas arī sociālā aizsardzība, uzlabojas arī uh, uh, vecā gadagājuma cilvēku uh, situācija, bet attīstības politikai no demogrāfijas politikas viedokļa e, ir jābūt, tai ir jāpiešķir tāda ļoti īpaša vieta. Jo ir reģioni, kas sevišķi stipri cieš no demogrāfiskajām tendencēm. Un ir nepieciešama attiecīga liela ieguldījuma veselības aizsardzības sistēmās, um, arvien lielāku um, nozīmi iegūst tad pacientu no, uzraudzīšana vai novērošana un profilakse. Un mēs dzirdējām no Ungārijas un Igaunijas runātājiem, ka dzīve ilgze ir zemāka nekā vidēji Eiropas Savienībā un ir grūti uh, Eh, cilvēkam, kas eh, slimo ar kādu hronisku slimību, atgriezties darba tirgū. Ir nepieciešama eh, rehabilitācija, nevis, jā, varbūt nav tā, ka vienīgais ceļš ir piešķirt invalīda pensiju. Ir jādomā par papildus iespējām, jādomā par to, ka ar Eiropa arī šajā ziņā attīstās divos ātrumos, īs, veidojot tādas uh, struktūras, kas ļauj ilgstoši cilvēkiem piedāvāt aprūpi. Un cilvēki, kas uh, ir ar īpašām vajadzībām, nevienmēr uh, var paļauties uz to, ka viņu ģimene varēs viņus aprūpēt. Uh, mums ir jātiek skaidrībā par to, kādas ir iespējas izmantot ilgstošu aprūpu, kā to iekļaut mūsu politikas nostādnēs nākotnē. Un vietās, kur šādas infrastruktūras pietrūkst, ir jādomā par to, no ar ko tad to aizstāt. Un ja vecāki cilvēki spētu pielāgoties izmaiņām darba tirgū, kas kļūst arvien tehniskāks, kur arvien vairāk ir jāstrādā ar kompjūteru, tad mēs varētu arī ar investīcijām mūža izglītībā dot šiem cilvēkiem otro un trešo iespēju darba tirgū šajā ziņā arī infrastruktūra, kas ir mūsu rīcībā, ir ļoti atšķirīga. Domājot par reģionālās attīstības politikas mērķiem, visi šie elementi ir jāpārdomā. Ir jāņem vērā to, kādas izredzes uzlabot situāciju ir kādam reģionam. Paldies, senatora kungs. Tagad došu vārdu Hibneres kundzei. Pani poseł. Dziękuję bardzo, e, panie marszałku. I... Paldies. Paldies. Un mana loma tagad būs dot vārdu Konstancei Krēlai, lai viņa var um, izdarīt kopsavilkumu šai sesijai. Es lūdzu aicinu Konstanci Krēlu pie tribīnē. Paldies, priekšēdētājs kundze. Es uh, konstatēju, ka jūs savos parlamentos īstenībā diskutējat par tiem pašiem jautājumiem, kā mēs Eiropas parlamentā. Jautājumi visur vien tie paši. Un uh, arī tendences, ko vēlaties attīstīt, kur vēlaties iet, ir tādas pašas. Atļaujusiet man piebilst uh, atsevišķus punktus un arī tādu vispārīgu komentāru. Eiros parlamentam, kā jūs jau zināt, ir uh, īpaša komiteja bijusi nodibināta, kas uh, veidoja viedokli par finanšu plānu no 2014. gada. Tas ir tas, kas mēs garīgas ziņojums kur parlaments teica, ka ja mēs, eh, nu, puslīdz to, ko vēlamies darīt, arī patiešām vēlamies tā stabili piepildīt ar finansēm, un ja mēs vēlamies tos izaicinājumus, kas rodas Eiropas Savienībai, kas veidojas reģioniem, tā pus, vismaz puslīdz eh, vēlamies iedarbināt, mums ir nepieciešama izaugsme vismaz 5% no Eiropas Savienības budžeta bija ārkārtīgi sarežģītas diskusijas, jo arī šīs diskusijas notika tādā kopīgā ietvarā, kur uh, mēs uh, atrodāmies tieši ekonomikas un finanšu krīzes viducie, un at, var vien vēl tur atrodamies. Komisijas priekšlikums par vidus termiņa finanšu plānojumu neiet tik tālu kā Eiropas parlamenta priekšlikums, bet ir zem tā līmeņa tiem priekšlikumiem, kurus mēs izvirzījām. Un tad es jau pirms tam to arī pieminēju. Uh, kopumā ar šo Connecting Europe Facility 376 miljārdi kohēzijas politikai. Un tas ir milzīga daļa no Eiropas budžeta. Ja šo Connected Europe Facility paņem 326 miljārdu tīrējā eh, kohēzijas politikā, tas ir mazā nekā mums ir pieejams šodien. Manuprāt, mums vajadzētu atrast ceļu pat ar to mazāk, mazāk ko piete, ieteica komisija, pat ar to padomu to nepieņēma. Un tas e, virzies uz tādām ļoti sarežģītām sarunām, lai vispār to mazāko summu dabūtu. Un jūs zināsiet jau no jūsu pašu budžeta uh, konsultācijām jūsu parlamentos, ja es kaut kur kaut ko noņemu nost, tad kaut kur tas ir jāpieliek klāt no kaut kurienes citurienes. Tātad, ja mēs runājam, ja mēs negribam griestus, ja mēs nevēlamies vairāk infrastruktūru, mēs vēlamies vairāk veselības infrastruktūru, vienmēr jāpasaka, kurienes tu to ņems. Un galvenokārt, un eh, tas ir mans sirsnieks lūgums, lūdzu, pasakiet saviem finanšu ministriem, ka ir vērts investēt Eiropas kohēzijas politikā, ka patiešām ir vērts mazāk attīstītiem reģioniem, mazāk attīstītiem dalību valstīm, tieši tāpat kā vairāk attīstītiem dalību valstīm. Ir vērts investēt. Lūdzu, atbalstiet mūs, aicinot savus reģionus rīkoties atbildīgi par vidējā termiņa finanšu plānojumu, atbildīgi vēst šīs sarunas. Mums ir jāatrod līdzsvars, jāatrod līdzsvars starp reģioniem, uh, kuri saņem naudu un dalību valstīm, kas to galvenokārt finansē. Tas nebūtu vēl nav nodrošināts. Un tas mums nozīmē vēl sarežģītas sarunas, kas ir mūsu priekšā. Parlaments ļoti skaidri un ļoti aktīvi šo kohēzijas politiku vēlas finansiāli atbalstīt, panākt atbalstu, bet mēs esam īstenībā tikai pašā sākumā, sarunu un diskusiju sākumā. Mēs mūsu diskusijās lielākās un mazākās grupās vienmēr esam konstatējuši, Sekojoša mums ir arī, būs nākamajā plenārsēdē ziņojums par Eiropas Savienības demokrātisko attīstību un šīs attīstības ietekmi uz kohēzijas politiku. Un plenārsēdē tas tika pieņemts, un uh, mēs konstatējam ar vienu un ar vienu no jaunu, ka tā ir ļoti būtiska tēma, un prioritātes, kas ir ieteiktas un izvirzītas, kur ir runa par kohēsijas politika. Ja to visu paraugāmies, tad tieši no visām šiem prioritātēm, bet arī pastarpināt, tur parādās iespējas to visu tiešām reaģēt uz demografisko pārmaiņu izaicinājumiem. Pie šiem jautājumiem strādāt. Ja es saku, ka mēs vēlamies uh, pieejamību, uh, informācijas un tehnoloģijas, komunikācija tehnoloģija pieejamība uzlabota, tas, protams, arī nozīmē, ka visos reģionos eh, tam ir jābūt pieejamam. Otrakārt, arī to, ka visi, esam cilvēkiem jābūt arī spējīgiem izmantot šīs tehnoloģijas. Tas viss ir tādā virzienā, ka var patiešām arī pateikt, tas eh, viss attiec arī uz vecākiem cilvēkiem, lai viņi varētu piedalīties nākotnē mūsu informācijas sabiedrības radītajās iespējās. Bet ja mēs arī sakām, ka mēs vēlamies konkurences spēju maziem un vidējiem uzņēmumiem balstīt, tad tas jau nenozīmē, ka tie ir tikai uzņēmumi, kas uh, ir, piemēram, no metāla apstrādājušās jomas. Protams, ka tie var būt arī citi uzņēmumi, kas strādā veselības aprūpē, kas arī gūst labumu no iespējām. Un ja mēs sakām, ka mēs vēlamies vidas aizsardzību un resursu efektivitāti, protams, ka tas arī attiecas uz visām jomām. Un, eh, protams, tur piedalās arī reģioni, eh, ko ir skārusi izceļošana. Ir īpaši jautājums par transporta infrastruktūras attīstību. Šim jautājumam nākotnē jābūt virzītam tādā veidā, ka tas atbilst uh, sabiedrības vajadzībām, kas kļūst ar vien vecāka. Un tāpēc tā ir ļoti svarīga tēma. Arī attiecībos punktu, ko pirms tam jau pieminēju, proti, ka pilsētu attīstības stratēģija ir eh, jāplūko ņemot vērā arī sekojošo proti, eh, kas vispār izmanto šīs eh, transporta infrastruktūras, kādas infrastruktūras mums ir vajadzīgas pilsētu vidē un kā mainās iedzīvotāju uh, Eh, prasības un vajadzības, kā tās apmierināt. Noteikti, ka šur un tur būs arī nepieciešams padomāt, ja iedzīvotāju skaits samazinās, vai tad nevajag samazināt infrastruktūru, bet es domāju, ka tas ir ietverts arī prioritātēs un jautājums proti par izglītību un eh, mūža izglītību. Jūs faktiski te runājat tieši mums eh, no dvēseles, no sirds, tas arī mums ir ļoti svarīgi, svarīgs temats, un tas tā vienmēr arī paliks. Es tomēr domāju, ka neraugoties uz uh, visām problēmām, ka ir pamatoti un saprātīgi tagad tās ir 11 prioritātes šajā pamat regulā, ka mēs tomēr pievienotu arī prioritāti, kur būtu runa par Eiropas Savienības demokrāfisko attīstību. Vienkārši, lai saglabātu elastīgumu reģioniem. Pirms tam jau teicu, ka mēs diskutējam par to, ka reģioni, lai tie varētu atbilstoši savām vajadzībām, tiešām vest sarunas eh, partnerlīguma ietvaros, kas viņiem visvairāk vajadzīgs. Tas varbūt pat mazāk attiec uz mazāk attīstītajiem reģioniem, jo viņiem m, mm, nav tāda kataloga, viņiem ir m, mm, pašiem jā, jāizmeklē, bet tas attiecas uz vairāk attīstītiem reģioniem, kuriem jākoncentrējas uz pamatprioritātēm. Bet es domāju, ka tieši tur arī ir ļoti atšķirīgi reģioni. Es zinu, ka Spānijā, piemēram, ir reģioni, kas ir, eh, kur ļoti daudz cilvēku ir aizbraukuši vispār prom, kas ir tukši. Un viņiem vajag, protams, pavisam citu līdzekļu piešķiršanas mehānismu, pavisam citus kohēzijas eh, fonda līdzekļu izmantošanas izmaiņas nekā, piemēram, piekrasts reģionos Spānijā. Es pati esmu no Austrumvācijas. Es zinu, ka Austrumvācijā ir reģioni, kur jaunie cilvēki visi ir aizbraukuši prom, jo viņiem tur nav darba. Tur jāparaugās, kā šos reģionus var attīstīt, vai tur varbūt vecākiem cilvēkiem radīt pavisam jaunas infrastruktūras tas ir arī mm, šāda iespēja ir jāsniedz, uh, iekļaujot, piemēram, kādu papildus prioritāti prioritāšu sarakstā šajā pamat regulā, ja vispārīga regulā. Es ļoti priecājos, ka šeit vismaz neviens nelamājās uz eh, kondicionalitāti, jeb nosacījumu principu. Tas viss, protams, nav vienkārši, bet mums patiešām vajadzētu parunāt, ka ja naudu uh, plāno tērēt produktīvi, efektīvi, un ja mēs strādājam uh, uz mērķi vērstu darbu, tad ir jāraukās, ka patiešām nosacījumiem ir jābūt izpildītiem, lai tas patiešām viss varētu darboties. Es domāju, ka mēs jautājumā par uh, inteliģento izaugsmi. Īstenībā jau esam to visu iekļāvuši prioritātēs, ka tas patiešām ir svarīgs jautājums, kādā veidā to varētu izpildīt. Es domāju, ka par to mums patiešām vajadzētu paraudzīties, lai partnerlīgumos tas viss tiktu iekļauts un lai tas būtu daļa no stratēģiskā kopīgā plāna kohēzijas politikā dalībvalstīs. Un uh, Šeit ir jautājums, vai ar kohēzijas līdzekļiem var atbalstīt arī veselības eh, infrastruktūras un citas infrastruktūras, ka to vajag iekļaut sarunās ar komisiju. Es domāju, ka vēl viens punkts, ko gan izvēl visi no jums pieminēja, ir izglītība, izglītība jauniem cilvēkiem, bet arī vecākiem cilvēkiem, profesionāla izglītība, arod izglītība, tās tālāk attīstība un arī, lai izglītības infrastruktūra būtu šeit izveidota. Mums parlamentā šeit vajadzētu padomāt, kā varētu vēl skaidrā parādīt, ka tas ir savstarpēji sasaistīts, ka mēs varam izmantot tikai EFS, Eiropas struktūra fondus, bet ka mēs varam izmantot arī, kā izveidot nepieciešamu infrastruktūru, piemērot infrastruktūru. Es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi nākamajām plānošanas periodām. runātāji pārteicās un uh, sajauca gadsimtas. No 2014. līdz 2020. gadam viņi pieminēja 1914. gadu <laughs> sākotnēji, bet tad izlabojas. Labi, tad es um, gaidīšu komentārus arī no jūsu puses, lai mēs varētu vēlreiz padomāt, vai. Uh, varbūt mēs varētu par, šo, re, par šiem rezerviem, par šiem maksājuma rezerviem, vai tur kaut ko po pozitīvu varētu vēl. Tas jau nenozīmē vienkārši, ka mēs 5% šeit kaut kur noliksim bunkurā, kur Briselē sev saglabāsim, pēc tam pateiksim, nu jā, mēs paņemsim to naudu un visi mērķi jau ir izmantot, un tagad mēs varēsim darīt kaut ko vienkārši vairāk, bet tas ir domāts tā, ka uz katru dalību valsti šīs rezerves 5%, ka tos vajadzētu saglabāt nevajadzētu atkal jaunu naudas pārdalījumu, bet patiešām, lai tas aizplūstu uz dalību valstīm, un uh, tas varētu būt arī kā tāda motivācija vai stimuls, lai būtu lielāks radošums, radoša pieeja reģioniem, lai būtu stimuls. Ja kāds patiešām labi strādā, lai viņš saņem arī vēl iespēju vēl kaut ko papildus da uh, dabūt un kaut ko vēl papildus izdarīt. Es domāju, šur patiešām vajadzētu padomāt, kopā padomāt Um, lai tas būtu tāds gudrs instruments, kur ir visi šie nosacījumi, kondicionatāte, un lai nebūtu tā, kāds pats ir rada, pirms saka, jā, tu to nedrīkst darīt, un jādara tas un tas, pirms tu dabūsi naudu, bet lai patiešām radītu arī stimulus, tad pozitīvus stimulus, kur būtu pozitīvi projekti, un varbūt arī apmainot, apmainoties ar labāko prakses pieredzi, lai šie fondi patiešām tiktu pēc iespējas labāk izmantoti un produktīvi izmantoti. Es domāju, ka to ir vērts darīt. Jautājums par šo Connected Europe Facility, kā to patiesībā veidot, to mēs arī vēl neesam paši noskaidrojuši līdz galam. Arī mēs vēl pagaidām diskutējam par to, un es domāju, ka nākamajās nedēļās un mēnešos mēs uh, intensīvi veidosim šeit uh, kontakts ar jums, ar mūsu kolēģiem un kolēģiem dalību valstīs, un uh, lai šeit tiktu uz priekšu kopā un virzīt uz priekšu kopā šo lietu. Es ceru, ka uz visiem tematiem, kas tika pieminēti, atbildēju, un es patiešām priecājos par labu sadarbību, priecājos par labu sadarbību nākotnē. Ja jums ir eh, domas, ierosmes, kuras noteikti vajadzētu iekļaut šajā regulā, šajā likumdošanas paketē, mēs esam likumdevēji, mēs eh, pat labāk eh, strādājam pie šīs regulas, mainām to grozām. Ja jums ir idejas, tad lūdzu nosūtiet tās Eiros parlamentam. Mēs noteikti uh, satiksimies kaut kādā kontekstā, kopīgā grupā un kopā strādāsim pie progresa par nākotnes kohēzijas politiku. Noteikti vēl diskutēsim. Sižnieks, paldies! Thank you very much. Eh, um, thank you very much, Constance. I would like to ask. Paldies. Gribētu Eh, dot eh, vārdu otram referentam eh, Van Nistelroja kungam. Paldies pavisam, pavisam ātri, jo jāsaka, ka mani kolēģi jau visu pateica. Man ir tikai viena maza piezīmīta. Mm, bet arī nav tik nebūtiska. Pagājušā nedēļā Eiropas komisija nāca klajā ar citu politikas ehm, pētījumu un skatījumu. Tātad Ir runa par palielinājumu no 54 uz 80 miljārdiem. Bet 90 vai 93 procenti jau principā tiek patērēts vecajās dalībvalstīs. Tātad vairāk kā 90 procenti universitātēs, kompānijās, uzņēmumos vecajās dalībvalstīs. Tā tad ir jādomā par to, kā saskaņot kapacitāti. Jaunajās dalībvalstīs ir tīpaši, lai tās varētu sacensties konkurēt uz šo pētniecības naudu, pētniecības līdzekļiem. Tātad tur ir ekscelence galvenais, ir jābūt labākajam pētniecībā. Mēs bieži vien par to runājam, bet nezinām, kā to reāli izdarīt. Jāiet tādā virzienā, lai, teiksim, no 2014. līdz 2020. gadam būtu iespēja nodrošināt šo ekscelenci, panākt, it īpaši konverģences reģioniem. Tas nozīmē, ka, labi, mēs sakam, jūs varētu iztērēt vairāk līdzekļu, veidojot, eh, būvējot pētniecības infrastruktūru, teiksim, ne jau pilnīgi jebkura, bet kaut kādos klasteros, tātad kopās, kur pastāv šī universitāšu kapacitāte, lai šīs vietas varētu būt atraktīvas un lai varētu stiprināt jūsu kapacitāti. Tātad tas būtu tāds pakāpenisks uh, ceļš uz šo ekscelenci, un es domāju, ka tas ir svarīgi. Uh, es esmu viesojies Polijā divreiz tagad nesen, un tikos arī ekonomikas ministrijā ar darbiniekiem un arī izglītības ministrijā. Viņi teica, viņi jau domā šajā virzienā, un arī tam varētu būt zināms devums šajā līdzsvarotākā Eiropā teritoriālajā ziņā pēc, teiksim, varbūt pāris plānošanas pe periodiem. Šīs trepas uz ekscelences, es nezinu, kā viņas konkrēti būvēt, bet uh, viņas ir nepieciešams. Palīdziet man. Paldies. Paldies. Lamberts. Līdz ar to mēs nonākam pie šīs diskusijas beigām, un es gribētu izmantot šo iespēju un vēlreiz pateikt divas lietas. Turpmākajos gados mēs būsim ļoti īpašā situācijā. Cerēsim, ka tā būs pēckrīzes situācija. Tas nozīmē, ka Eiropai būs izmisīgi nepieciešama izaugsme, bet mēs šeit nerunājam par izaugsmi, kas aizvedīs mūs uz tādiem apstākļiem, kādos mēs bijām pirms krīzes. Tie būs, tā būs izaugsme, kas būs balstīta uz citiem elementiem, uz citiem izaugsmes faktoriem. Mums nepieciešama izaugsme, kas, izaugsme, kas būs balstīta uz produktivitāti un produktivitātes palielinājumu. Domāju, ka jāsaprot arī Eiropā, ka ja mēs gribam nodrošināt ilgtspējīgas darba vietas, kas netiks zaudētas rīt, tāpēc, ka attīstās uh, citas lielvalstis. Tātad, ja mēs gribam darba vietas, kas paliks šeit un mums, tad tām ir jābūt balstītām uz konkurētspējīgāku ekonomiku. Tas ir skaidrs. Mums ir jāsaprot, ka jāskatās, no kurienes šī izaugsme varētu nākt, un tas būs atšķirīgi atkarībā no reģiona. Inovācijas un konkurētspēja nozīmē kaut ko citu īrijā un pavisam kaut ko citu varbūt Bulgārijas nabadzīgākajā reģionā. Uh, Tāpēc mums ir nepieciešama politika, kurā mēs varam ņemt vērā visas šīs eh, teritoriālās īpatnības, bet mērķis saglabājas viens. Jo nabadzīgāki mēs esam, jo varbūt eh, inovatīvākiem un konkurētspējīgākiem mums jābūt. Mēs nevaram vienkārši inovācijas atstāt tā teikt novārtā, jo mums eh, ir šī tendence dot bagātākajiem un ļaut, lai pārējie investē tradicionālā veidā, bet tā nav, tā to nevar darīt, un es domāju, ka arī mums visiem jāsaprot, ka ir cilvēki jūsu valstīs, jūsu vēlēšanu apgabalos, un es gribētu tikai aicināt un veicināt cilvēkus uz vietām jūsu valstīs uzklausīt. Tie, kas ir ieviesuši reģionālo politiku, no viņiem vajadzētu dzirdēt, kas darbojas un kas nedarbojas. Un kā Konstanta teica, lūdzu dalieties šajā informācijā ar mums. Mums reģio, eh, reģi komitejā kopējā sanāksme Nacionālo parlamentu pārstāvjiem notiks tikai nākamā gada oktobrī, bet arī tajā laikā jau līdz šai sanāksmē mēs esam gatavi sadarboties un esam gatavi jūs uzņemt, ja jūs gribat ierasties pie mums. Tāpat referenču starpā arī uh, mums ir politisko grupu tikšanās. Ja kāds no jums grib tikties ar politisko grupu, jūs vienmēr varat uh, sameklēt ēnu referentu. Uh, Eh, kas darbojas pie konkrētā jautājuma, un tas noteikti varētu būt partners jums sadarbībai, bet mēs visi katrā ziņā esam atvērti sadarbībai. Eh, vēlreiz ļoti pateicos par šo sanāksmi, ceru, ka mums būs pastāvīga sadarbība un ne tikai vienu reizi gadā šāda sanāksme. Tāpat gribētu informēt, ka mums būs pieņemšana. Pirms vakariņām mēs joprojām cenšamies vakariņas pātrināt, pasteidzināt, vēl nezinu, cik tā labi tas mums izdosies, bet nu, jūs esat laipni aicināti uz, ka jūs iziesiet un repēm ārā uz Jehudim Anuhin foje, kur mums notiks tātad šī, kur no sākuma tiks pasniegt dzērienu, un pēc tam arī notiks bufets veida vakariņas. Paldies par šīs dienas darbu. Un sēdi mēs slēdzam šodien. Paldies!